Godāmie kolēģi, es vēlētos sākt darbu. <laughs> Sveicu jūs, Žanpaul Gozes, bet es ceru, ka jūs nebūsiet šodien kandidāts. Dārgie kolēģi, es jūs sirsnīgi sveicu mūsu um, dibināšanas sanāksmē ekonomikas un monetāro lietu komitejā saskaņā 14. panta pirmo punktu. Uh, Esmu šobrīd priekšsēdētāji, tā tas ir reglamentā noteikts, tas ir jauns noteikums. Šīs sēdes mērķis ir uh, nodibināt šo komiteju, ievēlot priekšsēdētāju uh, un vicepriekšsēdētāju saskaņā ar 204. mūsu reglamentu pāntu. Sāksim vispirms ar priekšsēdētāju vēlēšanām aizstājēju uh, vārdi, kas piedalās balsojumā, ir uh, sarakstā iekļauti. Tautas partijā nav neviena aizstājai. Uh, no sociāla demokrātiem arī vai jo aizstās uh, savu kolēģi liberāļu vidu Nils Torvalds uh, aizstās uh, Korvanu Novelhuizenu, Goe nav nekādu pieteikumu, zaļo vidū Bagas Aikhauts aizstās Ernestu Ortesunu un, un Eh, Beatrice von Storhojas, tās viņas kolēģis, eh, viņas politiskajā grupā. Visā citādi neviens nav pieteicis nekādus citus aizstājējus balsojumā. Tagad pārbaudīsim, vai ir sasniegts kvorums, lai balsojums būtu derīgs. Vai klāt ir 16 un vai, vai vairāk deputātu. Konstatēju, ka kvorums ir sasniegts. Tagad aicinu izteikt priekšlikumus priekšsēdētāja amatam. Pervanš Berasa. Paldies, priekšsādātāji, um, kas vada šo sanāksmi šā brīža priekšsēdētāji un sociāldemokrātu grupas vārdā es gribētu piedāvāt uh, Roberto Goltieri kandidatūru kā uh, priekšsēdētāju amatam. Liels paldies! Vai ir citi priekšlikumi? Tā nav kandidāts Roberto Galteri uh, ir no sociāldemokrāta politiskās grupas, un es uh, jautāju viņam, vai viņš pieņem šo izvirzīšanu. Ah, tur jūs esat. Tātad jā, konstatēju, ka kandidāts piekrīt viņa izvirzīšanai, viņš ir ekon pilntiesīgs biedrs un ir arī nodevis savu finanšu interešu deklarāciju. Viss ir pārbaudīts. Uh, Tad tagad uh, aicinu balsot, tā kā nav neviens uh, cits kandidāts piedāvāts un esmu saņēmis pieprasījumu veikt aizklātu balsojumu, tad uh, mēs varam ievēlēt uh, um, Galtieri kungu aklamāciju. Ich erkläre hiermit. Šeit eh, līdz ar to eh, pasludinu Roberto Galtieri par eh, ievēlētu priekšsādātāju amatā ar aklamāciju. Lūdzu, nāciet šeit ieņemt vietu. Thank you very much, dear colleagues. Lielas paldies, dargie kolēģi! Vispirms gribētu pateikties jums visiem par šo atkārtējo ievēlēšanu un eh, esmu gatavs strādāt komitejas vārdā ar pilnu apņēmību, lai turpinātu mūsu darbību un dotu savu ieguldījumu ekonomikas un monetārajā politikā un finanšu regulējumā un arī veicot citus papildu pienākums, kas ir šai komitejai eh, paredzēti turpākā gada laikā. Bet tagad nav laiks runām, tagad mums ir jāievēl pirmais vietnieks, priekšsādātē vietnieks, un pie tā arī tagad ķersimies. Priekšsādātāja pirmais vietnieks ir jāievēl. Vai ir kandidatūras Balca kungs? Jā, paldies priekšsādātāji. No savas puses apsveicu jūs ar eh, atkārtotu ievēlēšanu. No tautas partijas puses gribētu piedāvāt mūsu kolēģi Markusu Ferberu kā eh, pirmo priekšstādātāju vietnieku šajā komitejā. Paldies! Paldies! Vai Ferbera kungs piekrīt izvirzīšanai? Jā, protams. Es zinu, ka Kandidāts ir ekon komitejas pilntiesīgs biedrs un ir arī pilnībā aizpildījis finanšu interešu deklarāciju. Vai ir citi kandidāti? Nē. Neviens arī nepieprasa balsot aizklāti. Tad mēs varam viņu ievēlēt ar aklamāciju. apsveicu jūs ar ievēlēšanu un aicinu pievienoties man šeit pie galda. Should... Tagad mums vajadzētu ķerties klāt eh, citu vietnieku ievēlēšanai, un tomēr jūs droši vien zināt, ka tā kā grozījums eh, ir 2004. Pānt, 204. pāntā ieviests eh, reglamentā, tad mums ir jāievēl prezidejs, kurā uh, ir dzimumu, uh, tātad nav tikai viena dzimuma pārstāvja vai tikai pārstāvja no vienas valsts. Un uh, man ir jālūdz tagad uh, kandidātu saraksts, un ja uh, šis noteikums varētu tikt pārkāpts, tad es uh, piedāvāju tagad pārtraukt sanāksmi, šo sanāksmes daļu. Uh, kas ir saistīta ar prezidiju ievēlēšanu, lai uh, atvēlētu politiskajām grupām vajadzīgo laiku šo problēmu atrisināt, lai prezidijs uh, eh, tiktu ievēlēts pēc iespējas drīzāk, jo mums eh, tas ir nepieciešams, lai pildītu savus pienākumus, bet tam ir jābūt prezidijam, kas atbilst reglamenta noteikumiem. Tātad uz šo brīdi priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu pārtraucu. Uh, un lūdzu politiskajām grupām pēc iespējas drīzāk rast risinājumu, lai šai komitejai būtu noteikumiem atbilstošs prezidijs un lai mēs varētu pilntiesīgi strādāt. Pervanš Beres lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka 204. pānta reglamenta uh, ievērošana, tātad uh, Tur uh, ir paredzēts, ka birojā jābūt, eh, prezidijā jābūt gan uh, sievietēm, gan vīriešiem un jābūt pārstāvētām dažādām valstīm. Paldies, ka jūs aizsargājat šo reglamentu, bet uh, es konstatēju, ka tā kandidatūra, kas bija mūsu kandidatūra, uh, ir no mūsu grupas uh, un uh, ir arī pienākumi paredzēt nākotnē. Uh, Un ja mēs paraugāmies uz līdzsvaru, kādu ir sasnieguši dažādas grupas dzimuma līdztiesībā dažādās komitejās, tad mūsu grupai ir otrais labākais rezultāts, runājot par sieviešu pārstāvniecību. Pirmā vieta ir zaļo grupai um, un sociālistu grupa, tā skaitā arī uh, ekon eh, komitejā ievēlot eh, vīrieti, tomēr ir arī eh, pietiekams skaits sieviešu. Un liberāļu grupā ir 80% sieviešu. Es domāju, ka tā ir norāde, ka tam nevajadzētu būt uh, sociālistu vicepriekšsādātājam, kam būtu jākļūst par upuru šim noteikumam, bet ir citas grupas, kuru pārstāvniecībā parlamentā uh, trūkst sieviešu un EKR grupa ar 12,5% sieviešu priekšādātāju vietnieku pozīcijās komitejās uzrāda tiešām būtisku deficītu. Lielas paldies! Esmu pārliecināts, ka politiskās grupas šo aspektu pilnībā ņems vērā. Burkhards Balts. Jā, bet pēc tam Nē, mēs tagad debatēsim par šo jautājumu. Um, slēgšu runātājs sarakstu. Jā, jā, tomēr dotu jums vārdu, Balts kungs, bet pēc tam beigsim. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu arī Tautas partijas politiskās grupas vārdā atbalstīt šo jūsu priekšlikumu. Mums tiešām vajadzētu mierīgi padomāt, kā. Ka šo jautājumu varētu atrisināt. Es eh, pilnībā piekrītu pervenšai Bēresai, ka 204. pāns mūsu reglamentā ir svarīgs un būtu arī attiecīgi jāpiemēro. Un visbeidzot gribētu piebilst, ka arī tautas partija ir, eh, ir tā, ka vairāk kā puse no um, um, posteņiem aizņems sievietes, un es domāju, ka šeit mēs varēsim rast uh, labu risinājumu uh, šī noteikuma izpildīšanai, posteņu aizpildīšanai. Paldies priekšsēdētāji par jūsu priekšlikumu. Thank you. Paldies, Anemans kungs. Ātri lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribēju tikai pievienoties Bēreses kundzei, ja komiteja uh, Eh, kaut kad uzskatītu mūsu grupu par pietiekami labu, eh, lai eh, varētu ieņemt priekšsēdātu vietnieku posteni, tad mēs piedāvātu sievietes kandidatūru. Marijas, lūdzu, ātri. Jā, pavisam ātri. Kad tad būs šī otrā vēlēšana daļa? To gribēju uzzināt. Tas tiks paziņots deputātiem pēc iespējas drīzāk. Cik vien drīz iespējams. Paldies. Labi, tad mēs varam pāriet. Uh, pie nākamā punkta. Darbkārtības pieņemšana. Vai ir kādi iebildumi pret darbkārtību? Nē, tad darbkārtība ir pieņemta. Un man ir daži paziņojumi par trialogiem. Patiesībā tas ir viens uh, paziņojums. 19. janvārī pirmais uh, trialogs par sekuritizācijas uh, Eh, dokumentiem notika Strasbūrē 3., 4. un 5. pāntu apsprieta eh, par caurskatāmību un citām prasībām un arī parlamentu un padomus piedāvātās papildinājumus. Viņi vienojās, ka var tehniskā līmenī daudz jautājumus atrisināt un uh, arī saņemt parlamentu un komisijas tehniskos uh, ieteikumus. 7. februārā ir plānots nākamais trialogs, kur padziļināti tiks izskatīti uh, sekuritizācijas jautājumi. Tagad astotais darbkārtības punkts. Vai ministrs ir ieradies? Vai atvainojos? So I would like to welcome. Es gribētu sveikt uh, savu draugu un mūsu bijušo kolēģi. Uh, Edvardu Ciklūnu, kurš ir ekofina priekšsēdētājs un Maltas finanšu ministrs. Gribētu Maltu apsveikt uh, ar to, ka viņi ir uzņēmušies prezidentūru šajā pusgadā un grib novēlēt jums veiksmīgu un ļoti labu prezidentūru un nodrošināt to, ka mēs, mūsu komiteja, noteikti sadarbosimies ar jums, lai risinātu problēmas, rastu labus risinājumus, pieņemtu labu likumdošanu un noslēgtu uh, tos trialogus, eh, kas ir eh, svarīgi. Visus droši vien neizdosies noslēgt, bet mūsu uh, um, plāns ir pēc iespējas ātrāk noslēgt šos trialogus arī jūsu uh, prezidentūras pusgada ietveros. Tagad došu vārdu jums, uh, dažiem ievadvārdiem, un tad būs uh, jautājumu un atbildušu sesiju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, es domāju, ka pirmkārt uh, uh ir jāpasveic jūs, Galtierī kungs, uh, ar uh, ievēlēšanu un arī vicepriekšsādātāju ar uh, to, ka viņi ir ievēlēti. Šis tiešām ir tāds emocionāls laiks man atgriezties šajās telpās, šajā zālē, ekon komitejā, uh, kur man bija tā privilēģija uh, kā vicepriekšsēdētājiem strādāt četrus gadus. Uh, protams, mana loma tagad ir atšķirīga. Šeit es pārstāvu ekofinu. Uh, Un tāpēc es eh, arī prezentēšu jums galvenās eh, šos sešu mēnešu prioritātes, kādas ir Maltas prezidentūrai ekonomikas un finanšu eh, jautājumos. Es gribētu uzsvērt, ka to daru ņemot vērā iepriekš pieņemto praksi, jo šeit izskatās ir šādi tādi pārpratumi, un tos gribētu precizēt. Uh, Iepriekšējā praksa vienmēr ir bijusi tāda, ka padomas prezidentūra nāk klajā ar uh, prioritātēm kompetentajās komitejās un ekon uh, šeit nav izņēmums. Uh, šodien tāpēc arī tiekamies šeit ekon komitejā un rīt arī būs līdzīga tikšanās. Tātad saprotiet to pareizi. Mans, mana loma šeit ir pārstāvēt padomas prezidentūru citi jautājumi, kas attiec uz mūsu valsti, um, būtu jāuzdod uh, citā reizē, citā vietā, uh, uh, jo vakar jau atbildēju, ka varu ar prieku atbildēt uz šiem jautājumiem, tad, kad uh, cilvēki ierodas manā valstī, būs arī apmeklējums februāra beigās, tad arī varēsim par to runāt. Tagad pievērsoties uh, prezidentūras programmai. Mēs uzskatām, ka Malta uzņem šo prezidentūru laikā, kad Eiropas ekonomika eh, jau ceturto gadu atgūstas, tātad mūsu ekonomikas ir pierādījušas noturību tādos izšķirīgos eh, brīžos, un eh, īpaši pēdējā gada laikā ir pozitīvi signāli. Tā pašā laikā īstermiņa noturība nenozīmē, ka izaugsme būs ilgtermiņa. Dažkārt mums nākas vilties, bet mēs uzskatām, ka um, mēs uh, darbojamies diezgan nedrošā vidē. Un ņemot vērā um, pēdējā gada notikumus un to ietekmi, uh, Um, cerams, ka šī situācija noskaidrosies turmākajā laikā. Kas attiecas uz Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadu, tur uh, mēs esam gatavi uzņemties savu atbildību, nodrošināt uh, saprātīgu fiskālo politiku, mēs to darīsim sadarbības garā un veicināsim progresu šajā jomā. Ir skaidrs, ka uh, daļa kompetenci ir Eirogrupai, Eh, un daļa prezidentūrai, bet mēs kā ECOFIN noteikti esam ieinteresēti ekonomikas izaugsmē un finanšu stabilitātē. Bet ļaujiet man sākt ar padomas darbu, eh, ar runājot par ekonomikas politikas koordināciju. Komisija ir uh, uzsākusi jau novembrī šo uh, 17. gadu pirmo pusgadu un pakotnē ir daži jauninājumi. Uh, Tur ir bijuši arī e, zināms domstarpības, ir bijuši ministri, kuri uzskata, ka nevajadzētu e, iejaukties ekonomikas politikā. Un arī par fiskālo nostāju ir bijuši jautājumi. Notiek diskusijas par uh, Eirozonas ieteikumu pieņemšanu, kas ir paredzēta 2017. gada martā saskaņā ar Eiropa padomas vadlīnijām. Kas attiec uz Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadu, mēs ar interesi sekosim uh, diskusijām, kas uh, notiks uh, tuvākajā Eiropas parlamentārajā nedēļā. Tajā es arī pilnībā piedalīšos. Prezidentūra gaida komisijas priekšlikums atjaunotam valstu rekomendācijām. Mēs organizēsim padziļinās diskusijas padomē par to, lai tās varētu pieņemt vasarā, kas attiec uz struktūrālajām reformām. Mēs turpināsim uh, aicināt tās turpināt ieviest, uh, lai uh, izmantot pilnībā mūsu ekonomiku kapacitāti. Uh, Prezidentūra vēlas, lai valstis vairāk uzņems atbildību par šīm reformām un uh, rekomendāciju ieviešanu. Dalībvalstis ir uh, um, arī jānovērtē, kādu progresu tās ir panākušas ieviešot uh, CSR iepriekšējos gados. Ir jārunā arī par um, budžetu, kam ir jābūt izaugsmē draudzīgam, un par to mēs ekon šeit esam daudz runājuši. Atceros, ka tas vienmēr tika uzsvērts, un konsultācijā jābūt izaugsmē draudzīgu, draudzīgai. Tāpat arī ir vajadzīgas valstu investīcijas, un, protams, ka tas spēlē savu lomu. Tomēr mums ir jābūt arī piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas kur fiskālā politika bija procikliska. Mums ir eh, jānodrošina arī stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošana, un eh, nākotnē noteikti galvenie izaicinājumi saistīsies ar fiskālās vietas un fiskālās ilgtspējības saskaņošanu, tātad ir vajadzīga līdzsvarota pieeja. Un šeit es eh, varu pievērsties mm, Eiropas politikas reakcijai uz pašreizējiem izaicinājumiem. Uh, Priecājos, ka FC fonds ir daļa no šīm ambīcijām. Padome pieņēma tādu vispārēju pieeju no komisijas priekšlikumā pagarināt FC. Tātad m, mm, nākamā gada gaitā mēs runāsim par FC 2.0. Un padome noteikti uzsāks darbu ar Eiropas parlamentu, tad, kad Eiropas parlaments būs tam gatavs. Tas pats attiecas arī uz trilogiem, kas jau sākās šī mēneša sākumā. Uh, par komisijas priekšlikumu par um, struktūrālo reformu pakāpumu programmu. Es saprotu, ka dažām valstīm šāda programma ir vajadzīga vairāk nekā citām. Līdz šim šādas programmas mazliet trūka. Protams, mēs skatīsimies, kā tas viss darbosies, bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka dažas valstis noteikti novērtēs šādu palīdzību. Šķiet, ka šodien pat jau risinās otrā trialoga kārta. Vēl par investīcijām. Maltas prezidentūra ir gatava sākt sarunas ar Eiropas parlamentu par vidusposmu pārskatu par Eiropas investīciju bankas ārējo aizdevumu mandātu. Man ir jāsaka, ka katrai prezidentūrai ir iespēja organizēt neformāls tikšanās savā valstī, un mēs noteikti izmantosim šo iespēju. Tas būs uh, 1. aprīļa nedēļā, 7. un 8. aprīlī. Mūsu darba kārtība attieksies uz Banku Savienību, mēs vēlamies runāt par sliktajiem parādiem, un, protams, mēs domāsim arī par Eiropas nākotni, par balto grāmatu, kas ir saistīta ar Romas tikšanos. Mēs noteikti runāsim arī par nodokļu noteiktības jautājumiem. Bet Mēs vēlamies runāt arī par īpašu tematu, kas eh, vidusjūras reģionam ir ļoti būtisks. Tātad te ir runa par ekonomiskiem migrantiem. Mēs te nerunājam par bēgļiem. Mums ir vajadzīga līdzsvarotāka pieeja, kā palīdzēt Ziemeļāfrikas valstīm. Protams, mēs eh, varam paplašināt EFSI, eh, bet varbūt mēs varētu iesaistīt arī citas bankas, piemēram, Eiropas Investīciju banku un ERAB. Tas ļautu mums sniegt atbilstošu palīdzību Magribas valstīm. Jāatcerās, ka tieši caur šīm valstīm Eiropā iekļūst ekonomiskie migranti. Vakar Parīzē man bija 5 plus 5 tikšanās, kur tie, kas piecas Eiropas Savienības dalībvalstis no Rietumu vidusjūras reģiona un Ziemeļāfrikas valstis. Mēs vienojāmies, ka tiksimies atkal aprīlī. Tas būs arī saistībā ar neformālo ekofin padomas sanāksmi. EIB mandāts mums ir ļoti svarīgs, mēs patiešām ticam šai bankai. Tagad pievērsīšos Banku Savienībai. Tās pabeigšana ir ļoti būtiska, lai valūtas savienība varētu veiksmīgi darboties. Mēs vēlamies nodrošināt ēdīs pabeigšanu, tāpat arī vēlamies samazināt riskus un uh, likvidēt riskus. Tātad, ja runa par risku samazināšanu, ir bijuši vairāki priekšlikumi. Neskatoties uz uh, tehniskajiem sarežģījumiem un politisko sensitivitāti, kas saistās ar šo dosie, Maltas prezidentūra šo darbu virzīs uz priekšu. Mēs jo īpaši vēlamies atrisināt visas tehniskās ķībeles, lai mēs varētu šo darbu pabeigt laikā. Vienlaicīgi dalībvalstis un Eiropas Savienības stiprinās uzticēšanos Banku Savienībai, saglabājot noteikumus, par kuriem esam vienojušies. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Kapitāla tirgu savienība. Mēs vēlamies, lai arī tā būtu prioritāte. Protams, ka šeit varbūt uh, dokumentu nav tik daudz, prospekts ir pabeigts. Mums šodien ir paredzētas tikšanās par sekuritizācijas pakotni. Tāpat arī darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu politisku vienošanos ar Eiropas parlamentu par šo ilgi neatrisināto jautājumu. Vēlamies to izdarīt līdz vasarai. Tāpat arī ir citi fondi - Eiropas Riska kapitāla fonds un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds. Uzskatām, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Mēs ceram, ka eh, komisija domās par pensiju priekšlikumu un, ja runa par fintech regulu, par uh, pūļu finansēšanas kampaņām. Mēs patiešām ticam šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka mēs varētu ar šiem punktiem papildināt banku darbības. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt konstruktīvu sadarbību citos jautājumos. Mēs eh, ceram, ka mēs varēsim nodrošināt arī mm, patērētāju informēšanu par Eiropas Savienības finanšu pakāpojumu regulā, un vēlamies pārskatīt arī ceturto naudas atmazgāšanas direktīvu. Uh, Tas ļoti atbilst Eiropas Savienības pašreizējām prioritātēm vērsties pret terorismu finansēšanu. Prezidentūra saprot, ka Eiropas parlamentam noteikti ir izteikts viedoklis nodokļu jautājumos. Mēs arī saprotam, ka ir jārisina institūciju kompetenci jautājumi. Tomēr mēs vēlētos vēlreiz atkārtot savu apņēmību virzīt darbus priekšu pie nodokļu jautājumiem. Mēs uzskatām, ka ir jāizmanto e, šī situācija, un cerams, ka jau e, nākamā mēneša februāra laikā mēs varētu pabeigt šos punktus. Pēc tam mēs varētu runāt par mm, dubultu CBT, pēc tam arī par trīskāršo CBT. Mēs saprotam, ka šeit ir dažādas problēmas un mēģinājumi um, pagātnē varbūt izgāzās, bet mēs redzam, ka uh, vīde pašlaik ir mainījusies, tieši tāpēc mēs gribētu šeit kaut ko darīt. Protams, ka mums ir jāsaprot, ka 3CBT tika sadalīts divās fāzēs, bet mēs gribētu to apkopot tomēr vienā posmā. Mēs negribētu, ka pirmais posms tiek pabeigts un otrais netiek uzsākts. Uzskatām, ka te ir runa par trīskāršo CBT, un tieši tāds ir arī mūsu galīgais mērķis. Tāpat arī PVN paka, šeit ir trīs dosjē par e-komerciju un tā tālāk. Un beigās pats būtiskākais mm, jautājums, kas tika uzsākts jau pirms manis, ir FTT. Noslēgumā priekšādātāja kungs Maltas prezidentūra ir apņēmības pilna turpināt Eiropas integrāciju un pabeigt Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. Šajā sakarā mēs gaidām komisijas balto grāmatu. Pašlaik laiks ir ļoti neskaidrs, tāpēc mums ir eh, jāskatās, kas tiks iekļauts šajā baltajā grāmatā. Mēs noteikti veltīsim Baltajai grāmatai ļoti nozīmīgu mūsu neformālās ekofīna sanāksmes daļu. Un padome tad, protams, rīkosies pēc šīs baltās grāmatas saņemšanas. Tas arī viss, un tagad eh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Pirmais runātājs Burkhards Balts, Tautas partijas grupa. Paldies, priekšādētāji! Pirmkārtām es vēlētos eh, jūs sveikt, Edvārds. Patiešām man ir prieks, ka uh, tik ļoti labs bijušais kolēģis un draugs tagad ir eh, mūsu komitejā. Protams, ka man ļoti būtisks ir Brexit jautājums. Maltai ir īpašas saiknes ar apvienoto karalisti, ņemot vērā šīs valsts vēsturi, un tieši tāpēc es gribēju runāt par šo jautājumu. Ja Lielbritānijas valdība ievēros Brexit kalendāru, tad maltiešiem nāksies vadīt padomi tad, kad tiks pieņemtas eh, vadlīnijas komisijai. Man ir jautājums jums, Edvarda, kādas jūsuprāt būs sarunas padomē, ņemot vērā komisijas vadlīniju gatavošanu? Cik tālu ir nonākusi eh, sagatavošanās Brexit procesā? Un vai jūs paredzat, ka sarunas turpināsies un uh, notiks visos līmeņos, gan augstākajā politiskajā līmenī, gan arī zemākajos līmeņos. Vai jūs domājat, ka šīs sarunas sāksies no sākuma augstākajā līmenī, pēc tam ies uz leju, vai gluži pretēji sāksies lejā un tikai pēc tam nonāks augstākajā politiskajā līmenī? Vai jūs esat jau pieņēmuši šeit uh, kaut kādu pieeju? Paldies! Well, we can discuss about a Protams, mēs varam šeit apspriesties par pieeju, Mums, protams, ir īpašas saiknes ar Lielbritāniju. Malta vēlas, lai to uzskatītu par tādu neatkarīgu sarunu starpnieku, bet, neskatoties uz to, mēs arī saprotam, ka situācija ir sarežģīta, un tagad mēs varam šeit tikai uh, kaut ko uh, teorētiski spriest, tāpēc, ka 50. pāns vēl nav ierosināts, jo īpaši arī tāpēc, ka Lielbritānijas parlamentam ir uh, jāapstiprina šī procedūra. Es nevēlos uh, tagad uh, kaut ko spriedelēt. Protams, mēs vēlētos, lai pieeja būtu centralizēta. Tas nozīmē, ka mēs uh, nodrošinātu pēc iespējas gludāku procesu arī tehniskajā līmenī. Protams, uh, Katram ir savs viedoklis, un situācija var kļūt ļoti komplicēta. Katram ir savs viedoklis gan padomē, gan parlamentām, un te neko nevar darīt. Taču mēs vēlētos, lai šie procesi būtu centralizēti. Galu galā mums ir sarunu vedēji, un tiem ir jāveic savs darbs. Mēs vēlamies šo situāciju padarīt eh, tādu mierīgāku. Nevienas puses interesēs nav. Um, strīdēties. Protams, ka tā ir šķiršanās. Mēs mēģinām šos šķiršanos padarīt pēc iespējas nestrīdīgāku. Protams, ka tas nebūs vienkārši, tas ir jāatzīst, taču mēs vēlētos, lai viss būtu centralizēts. Paldies, Pervānša Beres! Merci, uh... Paldies, uh, paldies, ministra kungs! Ļoti priecājos jūs uh, šeit redzēt. Un mēs jums vēlam veiksmi prezidentūras laikā. Jūs teicāt, ka jūs esat uzņēmušies prezidentūras darbu sarežģītā brīdī. Nu, tad arī jautājumi ir sarežģīti. Jūs pieminējāt arī investīciju jautājumu un investīciju apjomu pieaugumu Eiropas Savienībā. Mēs arī domājam, ka Junkara plāns un FC plāns ir ļoti nozīmīgi, bet ka tas nav pietiekami un uh, lai papildinātu uh, ekonomikas un monetāro savienību. Jāstrādā ļoti intensīvi, jo tas ir nozīmīgi. Prezidentūras laikā ir vismaz divi pasākumi, kas uh, liks mums uzdot uh, šos jautājumus par Eiropas uh, uh monetārās uh, uh, savienības nākotni. Pirmais ir apvienotās karalists jautājums un 50. Uh, panta ievadīšanu un arī Romas uh, līgumu uh, jubileju 25. martā. Bratislavā Antonija Kosta premjerministrs teica, ka uh, Eiropas Savienība nevar spērt soli uz priekšu aizsardzības uh, uh, jomā, nedomājot arī par eiro. Kā jūs rīkosieties jūs kompetences ietvaros, lai izmantot šo uh, visu uh, inteliģents kopumu uh, Brexit uh, sarunās, bet tāpat arī uh, ekonomikas un monetārā savienības uh, turpināšanā uh, varētu uh, to redzēt kā centrālo uh, elementu, ja varētu arī Romas līguma uh, jubileju, uh, lai uh, Eirozonas un ne Eirozonas uh, valstu uh, Uh, atšķirības uh, nekļūtu uh, lielākas, jo man tas liekas, ka tas nebūtu veiksmīgs arguments. Jā, tieši tāpat mēs to arī sajūtam. Sāksim ar Junkera plānu. Protams, mēs visi šeit esam politiķi, un ja kaut kas izskatās labi, mēs gribam to paplašināt. Nu, principā šis Junker plāns izklausās labi, varbūt to vajadzēja ieviest ātrāk, bet nu ir tā kā ir. Mēs vēlamies vairāk šī plāna. Es domāju, ka neviens eh, tagad eh, necels roku un eh, neteiks, ka mēs gribam pielikt punktu Dublinai VFC. Bet jebkurā gadījumā mums ir jāskatās, ko ir izdarījusi revīzijas palāta, un mums ir arī jāizvērtē, vai mēs esam veiksmīgi darbojušies pagātnē. Tāpat arī mums ir jāpaskatās, ko šeit varētu papildināt. Mums ir jādomā, Eh, un jāsaprot, ka tas, ko mēs varam izdarīt Eiropas līmenī, dažkārt dalību valstu līmenī nav iespējams. Un tajā pašā mm, līmenī, ja dalību valstī kaut kas ir riskanti, tad dažkārt Eiropas līmenī tas nebūtu nav riskanti. Un tieši šeit arī parādās Junkera plāns. Uh, Mēs arī redzam, ka katrai valdībai varbūt atvilknēs glabājas kādi sen noglabāti projekti, kurus tagad vajadzētu vilkt ārā un vajadzētu sākt realizēt. Es saprotu, ko jūs šeit eh, domājat par, eh, piemēram, autoceļu būvi, bet es pārstāvu padomi un padomē ir cits viedoklis. Uzskatu, ka Mums vajadzētu ņemt vērā ekofin eh, padomes nostāju, ja runa par tirgus izgāšanos. Mēs neesam šeit mm, novērojuši pozitīvus rezultātus attiecībā uz eh, starptautiskiem projektiem. Protams, ka mums ir jādara vairāk, bet pats svarīgākais ir kvalitatīvas investīcijas. Ja runa par mūsu resursiem, tad Nedēļa politikā ir ļoti garš laiks. Tas, ko teica Trumps attiecībā uz Eiropas sadrumstalotību, nu, mēs nezinām, kāda var būt ietekme pat eh, vienai Twitter ziņai mūsdienās. Tieši tāpēc es eh, nevēlos šeit teorētiski par to spriest. Mēs patiešām gribam, lai Eiropai viss izdotos. Jautājums ir, uh, kādā veidā to darīt. Daži varbūt vēlas aizrautīgs skriet uz priekšu, citi savukārt izturs piesardzīgāk. Bet ja mums jebkurā gadījumā ir jāievēro noteikumi, mēs nedrīkstam šos noteikumus sagraut. Te ir tāda ļoti šaura robeža starp noteikumu pastiepšanu, to padarīšanu par elastīgākiem un noteikumu sagraušanu, Tieši tāpēc mums ir jābūt tādiem, kas spēj adaptēties. Mēs nevaram būt uh, strikti, kas var mūs novest pie galīga ilūzija zuduma. Šeit es runāju par visu, arī par izaugsmas paktu un par banku savienību kopumā. Mēs redzam, kā mēs tagad ejam cauri tādiem ļoti smagiem laikiem, kas ir mums ļoti liels pārbaudījums. Banku savienība pašlaik ir eh, komisijas ziņā. Komisijai ir jāpieņem lēmumi par valsts palīdzību. Tātad mēs vēlamies, lai mums viss izdotos, un vienlaicīgi mums ir jābūt elastīgiem. Tad, kad es biju šeit un sāku plānot divpaku un tā tālāk, mēs nezinājām, kas uh, parādīsies, ar kādām problēmām mēs varēsim saskarties. Mums ir jāizmanto šī elastība arī nākotnē. Paldies! Redzu, ka mūsu FC referenti arī ir ļoti entuziastiski, un mēs vēlamies, lai tiktu ņemts vērā arī parlamenta viedoklis, un mums ir vajadzīgi reāli papildinājumi. Pirko Ruhanena Lernere, EKR grupa. Herra puheenjohtaja, Panama-paperit paljastivat. Panamas dokumenti parādīja, ka Maltas eh, enerģijas ministrs un Maltas premjers ir saņēmuši uh, nodokļu atvieglojumus, tātad ir izmantojuši nodokļu paradīzes. Vai Malta var kaut ko darīt eh, naudas atmazgāšanas kontekstā Eiropā un strādāt pie nodokļu jautājumiem, ņemot vērā šos skandālus? Tāpat arī ņemot vērā šos uh, nodokļu atvieglojumus, kur ir gūts reāls ekonomisks labums valstī, vai ir iespējams, ka Malta pati neizturētu Eiropas nodokļu paradīžu pārbaudes, īpaši ņemot vērā kritērijas, kas attiecas uz taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem. Nākamais jautājums. Vai nav iespējams, ka Malta pati nākotnē iekļūs Eiropas Savienības sarakstā ar valstīm, kas nevēlas sadarboties? Paldies! Es varētu atbildēt un teikt, ka tās nav manas pilnvaras, un es šodien par to nevaru runāt. Es esmu padomas priekšādātājs, un man ir jārunā tikai par mūsu programmu. Tomēr. Uh, pēdējā jautājuma daļā parādījās eh, tādi patiesībai neatbilstoši izteikumi. Mēs eh, esam gatavi atbildēt uz šiem jautājumiem jebkurā brīdī Maltā. Tiek izdarīti paziņojumi par negodīgu nodokļu politiku. Uzskatu, ka šie izteikumi neatbilst patiesībai. Ir jāsaprot, ka šī sistēma nav klasiska. Maltā pastāv mazliet atšķirīga nodokļu sistēma un pastāv ļoti lielas atšķirības starp nodokļu likmēm, uh, slepenību un informācijas uh, nesniegšanu. Ja jūs paskatīsieties mūsu nodokļu iestādes mājaslapā, jūs varēsiet uh, lejuplādēt visus dokumentus kas tika izvērtēti pirms Malta kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Kopš 1998. gada ļoti regulāri e, šie dokumenti ir tikuši pētīti, un nodokļu slepenība Maltā tika atcelta jau 1994. gadā. Tātad, ja runa par cauradzamību, un jo īpaši, ja runa par um, vēršanos pret naudas atmaskāšanu, tad tiesību aktu ziņā Malta pilnībā atbilst visām prasībām. Es vēlētos, lai jūs iepazītos ar ikgadējiem ziņojumiem, kur ir runāts par pārkāpumiem, kas tiek uh, izskatīti tiesu procesos. Tāpat arī mēs uh, apmaināmies ar informāciju par uh, nelikumīgām darbībām ar visām valstīm, un, ja jūs būtu iepazinusies ar šiem dokumentiem, varbūt uh, jūs izteiktos mazliet savādāk. Paldies! Pēters Jāceks, lūdzu. Paldies, priekšēdātāji. Es vēlētos izmantot šo iespēju un uzdot jautājumu, ko noteikti uzdod mani kolēģi, kas nav klāt. Vēlos atgriezties pie sava priekšteča uzdotā jautājuma. Es piekrītu, ka jūs pašlaik viesojaties pie mums kā padomas priekšādātājs, bet es vienlaicīgi uzskatu, ka prezidējošajai valstī vajadzētu būt kā piemēram pārējām valstīm. Kā jūs norādījāt, mūsu Pana komiteja organizēs faktu meklēšanas braucienu uz Maltu, un varbūt tur būs iespēja nodrošināt plašāku informācijas apmaiņu. Bet, ja runa par naudas atmaskāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tad uh, E, šādi jautājumi žurnālistus interesē vienmēr. Ja jums ir um, kāda pozitīva informācija, tad es labprāt nodošu informāciju tālāk. Šodien pēcpusdienā man ir paredzēta tikšanās ar žurnālistu. Tāpat arī Slovākie žurnālisti man noteikti varētu uzdot jautājumus, ja es būtu prezidējošās valsts pārstāvis. Uzskatu, ka šeit noteikti ir vajadzīga rīcība. Galu galā Eiropu vērtē zināmā mērā arī pēc eh, tās prezidējošās valsts. Taču es gribētu beigt savu uzstāšanos ar tādu pozitīvāku noti. Jā, jūs runājāt par um, tirgu savienību, šodien mēs balsosim par prospektiem un cerams, ka mēs panāksim pozitīvus rezultātus arī sekurtizācijas jomā. Paldies! Sākšu ar uh, otro jautājuma daļu. Mēs liekam ļoti lielu uzsvaru uz uh, konkurētspēju. Tieši šādā veidā mēs varam radīt darba vietas un samazināt bezdarbu. Attiecībā uz pirmo jūsu jautājumu daļu man daudz nekas nav papildināms. Vēlētos, lai jūs uh, paskatītos, kā darbojas uh, prezidentūra pirmajās nedēļās. Kādi ir tās mērķi attiecībā uz visiem failiem, arī attiecībā uz nodokļu dokumentiem? Un es ceru, ka jūs redzēsiet rezultātus. Paldies! Guļu grupas vārdā Fabio Demāzī. Ministra kungs, Ciklunas kungs, jūs teicāt, ka jūs šodien pie mums viesojaties mazliet citā kapacitātē. Patiešām žēl. Es uh, vienreiz komentēju jūsu nodokļu jautājums Maltā, un e, jūs teicāt, ka varbūt mēs nesaprotam nodokļu sistēmu Maltā. Nu, es būtu cerējis, ka jūs mums to mazliet paskaidrosiet. Varbūt jums tas izdosies Maltā. Tāpat arī komitejai interesē, e, vai ir uzsāktas eh, krimināllietas saistībā ar Panamas skandālu, jo šķiet, ka ir amatpersonas, kas ir atkāpušās no amata šajā saistībā. Tagad atgriezīšos pie padomas prezidentūras. Esam saņēmuši informāciju, ka padome ir pieņēmusi lēmumu nesadarboties ar eh, pāna komiteju. Gribētu zināt, vai tā ir taisnība un kāda ir jūsu personīgā nostāja. Tātad es runāju par eh, Panamas izmeklēšanas komiteja parlamentā. Tā kā jūs uh, strādāsiet arī pie naudas atmaskāšanas direktīvas, Malta oktobrī un decembrī uh, uzņēmumu likumu darba grupā uzrādīja, ka jums ir publiskie reģistri uh, trastiem. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja šajā sakarībā. Uh, kāda ir padomas nostāja sarunās. Jūs runājāt arī par FC papildinātību. Mēs uh, diskutējam attiecībā uz aizsardzības uh, savienību, ka uh, ieroču investīcijas vajadzētu izņemt no stabilitātes un izaugsmes pakta, un ka tam vajadzētu notikt pat uh, līgumu grozīšanas līmenī. Es kritizēju aizsardzības savienību, bet, bet vai jūs esat dzirdējuši par līdzīgiem punktiem, ja ir runa par civilo infrastruktūru, kas eh, Eiropā daudzās vietās ir ļoti vajadzīga? Tika uzdoti ļoti daudz jautājumi, bet, kā jau es norādīju, es varētu atteikties par to runāt, bet es vēlētos jūs informēt, ka nodokļu varas iestādes pirms mana braucēna uz šajieni man norādīja, ka attiecībā uz Šveices informācijas noplūdi ir pabeigta gandrīz visa izmeklēšana. Un tāpat viņi arī man paziņoja par atgūto naudu no šiem apsūdzētajiem. Attiecībā uz Panamas skandālu šķiet, ka mums ir mazliet vairāk par simts lietām un izmeklēšana jau sen ir uzsākta un pašlaik turpinās. Par publisko reģistru jautājumu. Es, protams, saprotu, ka parlamentam šis punkts ir ļoti sensitīvs. Padomu šeit izvēlas tādu juridisku pieju. Kalkulātie runa par līdzsvaru. Privātums un datu aizsardzība arī Eiropas Savienībai ir svarīgi. Tātad no vienas puses ir vajadzīga datu aizsardzība, un no otras puses visiem vajag caurdzamību. Tā nav Maltas nostāja, tā ir padomas nostāja. Varas iestādēm tiks piešķirtas visas pilnvaras, lai varētu apmainīties ar datu bāžu datiem. Tātad, lai aģentūras, kas vēršas pret naudas atmaskāšanu, arī varētu izmantot šo informāciju. Vēlamies, lai šo informāciju varētu izmantot visas svarīgākās aģentūras. Tāpat ir jāatcerās, ka ir arī privātās dzīves aspekti, un arī tie var būt leģitīmi. Nu, šajā gadījumā varbūt tā nav. Un tāpat ir jādomā arī par uzņēmumiem un par konkurētspējas jautājumiem. Padome piešķir uzmanību tam, lai netiktu pārkāpti dalību valstu tiesību akti un lai netiktu aizskaita konstitūcija. Piemēram, šeit atsaucos uz Francijas gadījumu. Runājot par eiro, pašlaik risinās dažādi procesi, un ja te kaut kas mainīsies, vai nu tas būs šī šāda zelta noteikums vai nē, tāds ir spēkā, un pašlaik mēs strādājam ar to, kas ir mūsu rīcībā. Izņemot, protams, zināmus tādus elastīgumu jautājumus, strādājam pie katras lietas atsevišķi. Mums vēl nav nekā, ko mēs eh, varētu izmantot attiecībā uz jūsu priekšlikumu. Actually, of... Īsnībā tika arī uzdots jautājums par eh, priekšlikumu, kas šķiet eh, nenāk no goda, tad te ir runa par aizsardzību. Bija arī jautājums par sadarbību ar Panamas komiteju, un padomi ir pieņēmusi lēmumu nesadarboties pilnībā. Manuprāt, šis lēmums ir slikts. Mani par to nav informējuši, bet es eh, pārbaudīšu, kāda ir padomas situācija. Mēs tiekamies arī pastāvīgās komitejas ietveros rīt. Nu, līdz šim brīdim es būšu to pārbaudījis. Svens Gīgolds zaļie. Sirsnīgi sveicam jūs atkal mūsu vidū. Man ir prieks, ka mēs varam uh, runāt tieši, nevis caur Maltas presi. Un Maltas presē jūs citēja, tātad eh, Maltas Independent avīzē. Uh, Jūs esat snieguši konsultācijas uh, uzņēmumu konsultāciju grupai Eiropā, un tātad te ir runa par nodokļiem Maltas prezidentūrā. Piemēram, jūs teicāt, ka uh, Maltas, Maltai ne, Malta nekāns par to, ka nodokļi tiek izmantots kā konkurētspējas instruments, tāpat kā algas, un ja runa par nodokļu politiku, tad katrai dalībvalstī ir tiesības pieņemt savus lēmumus. Uh, Īsnībā tas ir pilnīgi pretēji parlamenta nostājai. Mēs vienmēr esam iestājušies par kopēju ietveru arī nodokļu jomā. Jūsu nodokļu politika ir mērtiecīgs instruments, lai piesaistītu uzņēmumus, lai deklarētu eh, ārvalstīs gūtu pēļņu Maltā, lai iegūtu šo zemāko nodokļu likmi. Uzskatu, ka jūsu uh, politika uh, rada valstīs liktu reputāciju, liekot uzskatīt par nodokļu paradīzi. Tas nav godīgi eh, attiecībā uz Eiropu. Tāpat arī es redzu šeit saistību ar Luksemburgu. Tad, kad Luksemburgai bija prezidentūra, tā prezidentūras eh, programmā iekļāva nodokļu jautājumus kā prioritāros. Jūsu prezidentūras programmā šie jautājumi neparādās. Es priecājos, ka jūs tikko atkārtojāt, ka jūs strādāsiet pie kopējās korporatīvās nodokļu bāzes, tāpat arī uh, 25. Eh, oktobrī tika izteikti priekšlikumi, bet pirmā tehniskā tikšanās mm, komisijā ir noteikta tikai 16. februārī. Es vēlētos, lai jūs šos nodokļu failus tomēr prioritizētu, pat ja tie nav iekļauti jūsu programmā. Tāpat arī pilnībā sadarbojieties ar Panamas komiteju. Eh, tāpat arī publiskojiet eh, ziņojumu. Manfreds Galdi, diemžēl, atkāpās no amata. Lūdzu, publiskojiet šos dokumentus un eh, dariet to zināmas arī Maltas sabiedrībai, ne tikai mums. Nu, šķiet, ka šeit mūsu viedokļi atšķiras. Tas, eh, ko jūs eh, šeit pateicāt, ir karikatūra par mūsu nodokļu sistēmu. Uh, Komisijas konkurences ģenerāldirektorāts ļoti strikti izvērtēja Maltas nodokļu sistēmu, un tā tika apstiprināta. Protams, tika veiktas arī izmaiņas, kuras pieprasīja komisija. Tad, tad sistēma ir atšķirīga no citām sistēmām, un uh, šo nodokļu sistēmu var izmantot praksē, bet, eh, protams, tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā praktiski šī sistēma tiek izmantota. Protams, tāpat kā citas sistēmas, tā varbūt ir sensitīva kaut kādos punktos, un mēs mēģinam šeit eh, samazināt trūkumus, mēs eh, mēģinām izvairīties no dubultās neaplikšanas ar nodokļiem. Vēlamies arī vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Malta arī parakstīs OECD daudzpusējo līgumu. Un tāpat arī ievēros BEPS rekomendācijas. Domāju, ka tā ir tikai karikatūra. Jūs šeit mēģinat izmantot uh, avīžu virsrakstus par to, ko es it kā esmu teicis. Tā nav patiesība, bet varbūt jūs varētu to publiski arī uh, pateikt. Tā nav taisnība. Šī nodokļa, uh, no, šie atmaksātie nodokļi atkal tiek aplikti ar nodokļiem, tāpēc tā nav taisnība. Paldies, Marko Dzānī no ENF grupas. Presidente, in bocca al lupo. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs, sirsnīgi. Sveic priekšsādātāja kunga ar atkal ievēlēšanu priekšsādātāja amatā. Maltas. Uh, mm valsts uzņemas prezidentūru ļoti sarežģītā un problemātiskā laikā, kas skar Eiropas Savienību un Eirozonu. Ir politiski un ekonomiski riski, kas nākamo mēnešu laikā būs redzami. Varētu pat notikt tā, ka būs atkal liela krīze, izstājoties vienai valstī vai pat arī citām valstīm no Eiropas Savienības. Eiropas centrālā banka acīm redzot eh, eh, rada šādu eh, iespēju, un pat ir bijušas runas, ka kāda valsts varētu izstāties no eirozonas. Mēs zinām, ka izpildot noteikts noteikums, tas ir iespējams. Un mans jautājums ir tāds, cik tālu Maltas prezidentūra padomē un ECOFIN ietvaros plāno šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, lai dalību valstu vidū sāktos diskusija. Arī ar konkrētu eirozonas krīzi, ja kāda valsts izstāsies no eirozonas, vai būs kāds secības plāns, vai arī plāns B, vai jūs pievēršaties šim jautājumam, vai ir kādas pārdomas jau sākts, vai jūs mēģināt izveidot kādus mehānismus, lai uh, šādu situāciju varētu risināt, kas drīz varētu būt konkrēta un noteikti varētu būt ļoti uh, sarežģīta. Mm. Pagātnē bija tā reakcija, kas uh, nebija pārdomāta, un varbūt, ka šodien tas arī ir tā, ka nav nekāda B plāna vai netiek izstrādāta reakcijas uh, iespēja. Es domāju, ka konstruktīvas diskusijas ir jāsāk, jo uh, aizvien lielāka ir varbūtība, lai tas tā būtu, nu, ja ne pāris nākamo mēnešu laikā, tad vismaz 2017. gada laikā. Ja ekofin sastāv no ministriem no 28 valdībām. Un li, tāpat kā ci, jebkura valdība vai politiķis, neviens nevar objektīvi paskatīties uz to, kas notiek apkārt pašam apkārt. Un, eh, jā, tomēr mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienību, un tāpēc mūsu neformālajā ekofin sanāksmē mēs piedāvāsim balto grāmatu kā vienu no četriem jautājumiem, lai tā kļūtu par platformu uh, Eiropas Savienības stiprināšanai. Un kas ir vēl svarīgāk, eh, tas ir tas droši vien, par ko jūs domājat, ir tas, kā mēs varam risināt šīs patiesās problēmas, kas pastāv Kas tad notiek? Ir lielas bažas eh, vēlētāju vidū visā Eiropā, arī citur. Ir pat bailes eh, attiecībā uz migrāciju, terorismu un nabadzību. Un risinot šos jautājumus, mēs varam Eiropas uh, uh, pilsoņu prātus nomierināt. Uh, Es nezinu, vai šeit ir jārunā par B vai C plānu. Drīzāk ir jārisina šie jautājumi. Es negribu mazināt uh, Baltās grāmatas nozīmību, kas būs pēc Romas sanāksmes. Bet mums ir jārisina šie jautājumi, un tā ir mūsu jo, loma ekofin, un jūsu loma šeit parlamentā ir jāsamazina nabadzība, ir jācīnās pret terorismu, un arī jāraugās, kā mēs varam risināt migrācijas jautājumu. Un šeit es gribētu nošķirt bēgļus un ekonomiskos migrantus. Bēgļi ir kara rezultāts un uh, ekonomiskie uh, migranti ir uh, šo atšķirību rezultāts starp ekonomiskās attīstības līmeni valstīs un tas mums arī ir jāsamazina šīs atšķirības, lai uh, mazinātu migrāciju. Tātad runājot par eh, kādu valsts, kas grib izstāties no eiro, vai tur nevajadzētu plānu B? Tas ir komisijas ziņā, nāk klajā ar šo balto grāmatu par Eiropas Savienības nākotni, bet es eh, stādos priekšā to tā, un es ceru, eh, ekofinā arī ir tādas cerības, ka mēs radīsim veidu, kā risināt šīs, šos jautājumus un stiprināt Eiropas Savienību, lai būt, tā būtu vienotāka kā jebkad. Paldies! Mēs paldies! Un uh, liels uh, vairākums šī parlamenta jums piekrīt. FDD, Korbunkungs, vai jūs gribat izteikties savas grupas vārdā? Paldies, priekšsēdētāji! Sveicu jūs šeit, ministra kungs, ir prieks uh, redzēt maltiešus, un mums ir bijusi uh, Eh, kopīga vēstura un ir prieks redzēt šādu draudzīgu balsi um, prezidentūras krēslā. Es ceru, ka jūs uh, varēsiet saprātīgi rīkoties un lietot savu, um, savus pilnvaras, lai Brexits būtu tāds mierpilns. Mēs nevēlamies nekādas katastrofas. Mēs uh, vēlamies uh, draudzīgas attiecības saglabāt un uh, nenodarīt postu arī nevienai pusē. Man ir liels prieks, ka jūs minējāt uh, investīcijas, runājot par Junkara plānu un nevis runājot par kaut kādām vecām uh, lietām un vienkārši iesūknēt kaut kur naudu. Es domāju, ka Junkara plāns nav laba ideja valdības nerada darba vietas, tā, tie ir uzņēmumi, kas rada darba vietas, un uh, bariem un bariem uh, ierēģņu, kam nav pieredze uzņēmē darbībā, nevajadzētu ļaut izvēlēties, kur un kā radīt darba vietas. Un es gribētu baust savas bāžas, uh, ka Junkara plāns ir saistīts ar dažādiem aizdomīgiem projektiem un Varbūt, ka pensiju fondi varētu investēt šajās lietās. Varbūt jūs varētu paraudzīties uz šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Un eh, jārunā arī par nodokļu konkurenci Eiropā. Mēs atstāsim Eiropas Savienību, bet mēs vēlamies tomēr redzēt stabilu Eiropas Savienību ar dažādām eh, nodokļu riksēm un nodokļu likmju konkurence ir eh, būtiska. Un es ceru, ka jūs turpināsiet strādāt šajā virzienā ECOFIN, jo tas ir vienīgais veids, kā saņemt labākos rezultātus par ieguldītiem līdzekļiem. Es ceru, ka jums izdosies eh, tādu, zinām, kapitālismu īstenot padomā un parādīt, ka ne visi Eiropā uh, tic eh, šiem te eiro ideāliem, kā tērēt naudu šeit un citur. Paldies! Lielas paldies! Es gribu tikai uh, izteikties par Junkara plānu. Junkara plāns uh, ir tāds, kā mēs to īstenojam. Tā ir kaste, un mums tā ir jāizpilda. Ideja, manuprāt, bija veicināt privātās investīcijas, un tāpēc mēs teicām, ka ir uh, rūpīgi jāvēro šis jautājums. Uh, tās nav tikai publiskas investīcijas, nav pagātnes. Uh, kuras uh, kādreiz uh, nevarēja iztērēt, tās tagad tiek uh, atjauninātas un tiek piesaistīts privātais finansējums, bet ir eh, jā, tāda joma, ko sauc par tirgus izgāšanos, bet eh, tur tiek teikts, ka eh, jomas, kurās privātajam sektoram ir pārāk riskanti iet iekšā, tur tad tiek uzsvērts, ka tur publiskajam sektoram ir zinām loma spēlēm. Visā citādi es piekrītu, ka mums būtu jāprioritizē privātās investīcijas, jo privātie investori uh, Eh, riskē ar citu cilvēku naudu, līdz ar to viņi rūpēs par to, lai tā tiek veiksmīgi un pareizi iztērēta. Runājot par Junker plānu, tātad es negribu to eh, slavēt vai nu, nonievāt, bet eh, tas ir tāds, kā mēs to īstenojam. Mans draugs Zanīkungs runāja par B plānu, un es ceru, ka jūs darīsiet kaut ko šajā uh, virzienā. Uh, gadījumā, ja kaut kas notiek, un man šķiet, ka tas ir diezgan realistiski. Tātad B plāns ir visu interesēs, pat Liebritānijas interesēs, un mēs arī neesam uh, Eirozonā, bet ne, mēs nevēlamies, lai pie mūsu robežām tepat notiktu katastrofa. Labi, paldies. Gunārs Hokmarks. Thank you very much and, uh... Paldies. Kā jau visi citi teica, sveicu jūs šeit, liels prieks jūs atkal redzēt. Man ir pārdomas, balstoties uz to, ko jūs eh, teicāt savā ievedrunā, un proti, kā raudzīties uz stabilitātes pakta noteikumiem. Ja pareizi atceros, tad jūs teicāt, ka viena lieta ir uh, pārkāpt noteikumus, un cita lieta ir uh, padarīt elastīgu šos noteikumus. Uh, Bet kāpēc tad mēs pieņemam noteikumus? Mēs pieņemam noteikumus, lai radītu uzticības gaisotni, ticamību. Un eh, tad prezidentūra saka, mēs taču varam nedaudz eh, tā kā pamainīt noteikumus. Un tas man eh, rada satraukumu. Noteikumi tiek pieņemti, lai tos ievērotu. Un, ja mēs raugāmies uz Eiropas ekonomikas atgūšanos, tad tā ir ļoti lēna un tā lielā mērā balstās uz uh, mūsu unikālo monetāro politiku, kas ilgtermiņā nevar būt ilgspējīga. Mēs redzam, ka tā izaugsme, kas mums ir, ir ļoti uh, nevienmērīga. Dažās tā ir augsta, dažās tā ir zema. Tātad šī apkopotā aina dažkārt uh, rada nepareizo iespaidu. Un dalībvalstīs uh, ir pielikt pūliņi, lai stabilizētu ekonomiku un ie, uh, vērot noteikumus, bet tur, kur tiek uh, mainīti šie noteikumi kaut nedaudz vai netiek ievērot noteikumi, tur mēs redzam, ka deficīts nav palīdzējis, deficīts nav veicinājis izaugsmi, tas ir tikai pasliktinājis situāciju. Tātad lūdzu komentējiet to, kā mēs varam pieņemt eh, šādus te precedentus, kad tiek eh, nedaudz grozīt noteikumi, nedaudz pievērtas acis. Eh, prezidentūrai drīzāk vajadzētu rūpēties par noteikumu ieviešanu un ievērošanu, jo tas ir izšķirīgi svarīgi Eiropas ekonomikai. es dodu priekšroku nospiet uh, eh, kontrolālu delītu, jo varbūt uh, es neizteicot pietiekami skaidri. Es negribēju nekādā veidā uh, nedaudz pārkāpt vai mainīt noteikumus. Es uzskatu, ka noteikumi ir jārespektē, šis ietvars ir jāsaglabā. Ko es teicu? Es teicu, ka ja nākotnē uh, mums ir jādomā tātad par dažādiem scenārijiem, uh, Mums eh, ir eh, jāiestrādā jau elastība, arī par elastību ir jāvienojas. Ir jāvienojas par to, kādā veidā un eh, kāds varētu būt šis avārijas plāns, un tur jānosaka procents kaut kāds, bet par to ir jāvienojas iepriekš. Un tomēr ir diezgan sarežģīti, ir ļoti sarežģīti pieņemt zināms lēmums ekofin kontekstā, ja ir runa par tādām struktūrām, kas ir eh, jau eh, pabeigtas, bet šis tas ir atstāts ārpusē, un tur arī politiskas sekas. Tad tur ir runa par to, ko tad eh, kādu valsts varētu prasīt, tādu zināmu elastību. Tas ir svarīgi, bet tas vēl nav tā līdz galam izstrādāts. Es biju šeit, tad, kad mēs eh, pieņēmām šo te divpaku un sešpaku, es diezgan labi to visu atceros. Mēs jau varējām, zinām, elastību tur iestrādāt. Tās būtu bijis noderīgi. Es eh, negribu runāt šeit par eh, noteikumu apiešanu. Uh, Um, citi runā par apiešanu, mainīšanu vai uh, par um, noteikumu pārkāpšanu, bet tas ir viens no sarežģītākiem lēmumiem, tad, kad valstīm ļoti sarežģītā kritiskā situācijā ir jāpieņem lēmumi, jo tur ir arī jāņem vērā politiskā stabilitāte un vispārējā stabilitāte. Un tad viņiem ir jālemj par šiem jautājumiem. Mums ir bijuši šādi gadījumi, kas mums nepatīk, jo paši eh, attiecībā uz lielām valstīm eh, mums nepatīk, ka tām tiek izrādāta kāda īpaša attieksme, atšķirīga attieksme. Un tas ir komisijas ziņā nodrošināt, lai tas nenotiktu, bet es atzīstu, šis ir ļoti sarežģīts temats. Es nedomāju, ka ir kāds, kam šeit ir tāda vienkārša atbildi, jo no vienas puses mēs taču vēlamies saglabāt ietvaru, un tad, kad mēs to izveidojām, mēs raudzījāmies uz to, kas bija noticis pagātnē, un nevēlējāmies, lai tas atkārtotos, bet tagad mums ir atkal jāsaskars ar tādu pašu veidu lēmumu, un tāpēc mēs vilcināmies, ja tā var teikt. Ministra kungs tad man jautājums ir, kā jūs rīkosieties šajā sarežģītajā situācijā? Es piekrītu, ka ir sarežģīta situācija, bet noteikumi ir diezgan vienkārši un skaidri. Nē, jūs, Hokmar kungs, laiks ir beidzies. Es varu dot desmit sekundes atbildēju Edvardam. Jā. Mums ir jāstrādā noteikumi ietvaros. Tā ir mana īsā atbilde. Paldies! Un katrā gadījumā mēs zinām, ka elastība, kas tagad tiek piešķirta, ir noteikumi ietvaros, piektais un citi panti, mēs to visu zinām, ja? Kā lūdzu? Jā, laiks ir beidzies, bet ne jau priekšsēdētāja laiks. Jā, tādas ir tās nelielās privilēģijas. Alfreds Sants. Sveic, Edvard, jūs mūsu komitejā, jūs to labi um, pārzināt. Runājot par šiem noteikumiem, runājot par uh, ekonomikas izaugsmi, problēma ir zemājas investīcija līmenis gan publiski, gan privāti. Patiesībā uh, privātās investīcijas bieži vien uh, ir atkarīgas no publiskajām investīcijām. Un uh, viens otru ietekmē Junkara plāns mēģināja risināt šo problēmu, bet um, acīm redzot rezultāti nav pietiekami labi, kas ir sasniegti. Tendence ir bijusi tāda, ka tiek uh, upurēti kapitāla tēriņi, lai uh, sektu um, tekošos tēriņus, un tas notiek politiska apsvaruma dēļ. Ko jūs domājat par tādu kā zelta noteikumu ieviešanu, kas ļautu neto uh, publiskās investīcijas neskaitīt iekšā deficītā. Ir politiskā pretestība, bet vai tas tehniski būtu iespējams, nepārkāpjot stabilitātes kritērijas? Kāds ir jūsu viedoklis? Um, Kas attiecas uz privātajām un publiskajām investīcijām? Publiskās ir tātad kopīgās investīcijas, un mēs uh, tādas vēlētos, ja tirgus izgāžas, bet runājot par investīcijām, svarīgākais jau ir to kvalitāte. Lielāks uzsvars būtu jāliek uz publisko investīciju kvalitāti, nevis tikai uz apjomu kas attiec uz zelta noteikumu, zelta likumu, kā ekofin priekšsēdētājs eh, mums ir struktūra, process, eh, kas ir, un tas ir jāizno noteiktajā ietverā. Tas nav tas, ko es domāju, tas nav mans viedoklis, tas nav svarīgi, kāds ir mans viedoklis. Ir FC, ir vesela struktūra, kurā šie priekšlikumi uh, var tikt iekļauti un iestrādāti. Bet, lai arī kas notiktu, mēs nevaram vienkārši uh, novirzīties. Tas atsauc uz Hokmerkungu teikto. Mums ir jāstrādā uh, pieņemtajā ietvarā, bet tas uh, neizslēdz to, ka mēs par to runāsim. Papildu jautājums, ja jums ir vēlme. Uh, Jā, no šīs perspektīvas, vai jūs tomēr eh, nedomājat, nesaprotat, ka tas veids, kā investīcijas un tēriņi budžetos eh, tiek skatīt, kapitāla investīcijas tiek skatīts tāpat kā tekošie tēriņi. Tātad, ja kurš eh, finanšu ministrs redzēs, ka viņam būs izdevīgi samazināt ilgtermiņa ieguldījumus, lai sektu savus ikdienas tēriņus vienkārši tiek uh, sekta šie publiskie tēriņi, publiskās investīcijas. Jā, kā jau es teicu, personīgi uh, Man varbūt ir atšķirīgs viedoklis. Personīgi es varētu tam piekrist, bet uh, svarīgākais ir tas, ka valdības un parlamenti, tad, kad viņi diskutē par budžetu, tad saskaņā ar mūsu noteikumiem šobrīd Mēs uh, raugāmies pagātnē un pārskatām, kas notika, bet nekas jau neapstātos. Mēs Ekofin Amsterdamā, piemēram, diskutējām par to, vai vajadzētu nevis deficīta noteikumu, bet gan tēriņu noteikumu. Tātad nekas mūs nekavē uh, apsvērt citādākus noteikumus, jo tas varētu būt tāds citādāks noteikums šo, uh, šajā noteikuma ietvarā, par ko ir panākt vienošanās. Tātad ir šāda uh, iespēja, tad, kad mēs pārskatīsim šos noteikumus pēdiņās, tad um, te ir runa par parādiem un par deficītu. Ir tāds kā vājš uh, tēriņu noteikums, bet mūs nekas nekavē arī apsvērt šāda noteikuma priekšlikuma pieņemšanu, kā jūs minējāt. Liels paldies! Tehniski ir investīcija noteikums, bet tas ir tāds uh, šaurs, bet tas pastāv. Werners Langens, lūdzu. Jā, ministra kungs, paldies, ka jūs kā finanšu ministrs no Maltas arī esat gatavs uh, intensīvi sadarboties ar parlamentu. Man ir divi punkti. Pirmais punkts ir jautājums par to, ka Maltas valdība vēlējās publicēt noliegumus par nodokļu vienošanās. Tas bija paziņots, ka tas notiks, bet līdz šim tas nav noticis, un tāpēc ir jautājums, eh, ko jūsu eh, prezidentūras laikā valdība vēlas darīt pret nodokļu nemaksāšanu. Vakar Pāna komitejā mums bija interes, interesanta uzklausīšana, un tur viens no profesoriem teica, uh, ka starpnieku māksla ir uh, apiet uh, nodokļu uh, likumdošanas garu, nepārkāpjot uh, likuma burtu. Tā ir ļoti sarežģīta joma, un rītdien ir paredzēta kopīga ekonu un pana sanāksme, vakar tā tika atcelta, pēc diskusijām Korepērā, un pamatojums bija pieprasījumi pēc dokumentiem nebija pietiekami precīzi no pana komitejas, kas nav taisnība. Un vēl viens pamatojums bija, ka jums vispirms šeit ir jāsniedz uh, informācija par programmu, pirms var sākt kaut kādas diskusijas. Un tāpēc mans jautājums. Ko jūs darīsiet, lai padomē, kā ekofina priekšsēdētājs, uh, Uh, uzlabotu sadarbību ar parlamentu šajos jautājumos, vai jūs iestāsieties par neierobežotu pieprasīto dokumentu pieejamību, vai jūs, tā kā tas izriet no protokola, uh, sakosiet Luksemburgas uh, viedoklim, ka jābūt pietiekami atturīgiem, lai pārāk daudz nenākt pretī parlamentam. Es rēķinos ar jūsu sadarbības garu jo es zinu, ka jums personīgi nav pretestība pret sadarbību ar parlamentu, bet es domāju, ka jums kā padomas priekšsēdētam ir jāizdara spiediens uz citām dalībvalstīm, lai mēs šeit varētu paņemt, eh, saņemt eh, rezultātus eh, un nebūtu tādi akaunojoši gadījumi publiski. Paldies! Es sākšu ar Maltas jautājumu par nodokļu spriedumiem. Komisija ir prasījusi šos spriedumus no visām dalībvalstīm, un atbild no Maltas puses ir tāda, ka mums nav um, nodokļu spriedumu. Sistēma ir vienāda visiem, te nav nekādas diskriminācijas, un to jūs varat arī pārbaudīt. Mēs nebalstāmies uz nodokļu spriedumiem. Atgriežoties pie ekofina Kā jūs zināt, tad eh, nodokļu joma joprojām ir dalību valstu kompetencē. Tas nav tikai ECOFIN, bet arī dalību valstu ietveros tas tā ir. Un tad, kad PANA komiteja aicina atbildu, atbilstošās valdības sadarboties ar šo izmeklēšanas komiteju, tad tas ir valdību pašu ziņā, kā reaģēt uz šo ielūgumu. Mūsu gadījumā jūs esat uh, izvēlējušies uh, iet tālāk un apmeklēt šo valsti un uh, aicināt sadarboties ar izmeklēšanas komiteju, un es varu runāt tikai savā vārdā, ka esmu gatavs sadarboties un tikties ar jums Maltā, un tomēr es, es ceru, ka es nekļūdos, bet uh, jautājums par dokumentu sniegšanu vispār netika apspriests ekofinā. Tas eh, tika atstāts valdību ziņā izlemt, vai viņi vēl sadarboties vai nē. Tas ir viņu ziņā uzņemties atbildību par savu rīcību, eh, tad, kad ehm, viņi strādā ar šiem dokumentiem, eh, ko jūs esat pieprasījuši. Thank you. Yes. Paldies. Lūdzu, jums uh, vēl ir papildu jautājumu iespēja. Jā, protams, es domāju, ka vajadzētu uh, cieši sadarboties, bet uh, protokolā ir rakstīts, ka pretēji vairākumam Nīderlandē atbalsta vērtējumu, ka vajadzētu nākt pretī FFP galu galā šī um, negatīvā pozīcija nesot politiski īstenojama. Lūk, kāda secinājuma parādās protokolā. Un jums, kā ekofenu priekšādātājiem, taču ir pienākums nodrošināt, lai mm, ekonomiskam fin finanšu ministri šajos jautājumos sadarbotos labāk. Līdz šim mēs neesam saņēmuši gandrīz nekādus dokumentus, un galu galā mēs nevarēsim arī pagarināt mūsu komitejas darbību, ja mūsu rīcībā nebūs dokumentu. Thank you. I'll take note of that. Un paldies, mēs ņemsim to vērā. Udo Bulman. Udo Bulmans. Prezident. Uh... Priekšādātāji. Sirsnīgi sveicu arī jūs no savas puses. Man ir liels prieks jūs šeit redzēt. Man ir divi īsi jautājumi. Jūs runājāt par iekšējo strīdu, politiku padomē, kāpēc gan mēs nevarētu rīkoties lūk šādi? Šķiet, ka komisija atbalsta izmantot uh, rīkus par palielināto fiskālo stāvokli Eirozonā. Varbūt mums vajadzētu izvērtēt, cik mums izmaksātu tas, ka mums nebūtu šāda rīka, kā tas ietekmētu iekšējo tirgu un ekonomisko monetāro savienību. Varbūt jūs varētu aicināt komisiju veikt šādu uzdevumu. Galu galā, beigās, tad mēs varētu daudz racionālāk par to diskutēt. Nākamais, es ļoti priecājos, ka jūs runājāt par EFSI. Ne tikai pašreizējā apjomā, bet arī ņemot vērā ziemeļu un dienvidu dimensiju, ekonomisko migrāciju, kā jūs to saucat. Šos esmu skatījis jau runā par to plenārsēdē, un tas parāda, ka prezidentūrai ir ļoti atbildīga pieeja. Tomēr ir kāds punkts, kurus gribēju pieminēt. Esmu līdzreferents šajā jautājumā, un mēs varam šeit atpazīt tādu kā tehnogrāfisku uh, pašnoteikšanos. Ja EIB ir pieaugošs um, instruments, tad mums ir jāuzdod jautājums, kurš tad ir atbildīgs par šo mašinēriju, un atbildīgs ir dalība valstis, nevis Eiropas Savienība. Varbūt jūs varētu iedomāties, ka ir jāuzaicina jūsu kolēģi nodrošināt lielākas pārbaudas pār EIB politiku, ja ir runa par FC īstenošanu, Un, ja ir runa par FC2, un tāpat arī ir jāņem vērā jūsu idejas par to, ka vajadzētu izmantot tādus pašus instrumentus arī dienvidu un ziemeļu dialogā. Es patiešām priecātos, ja mēs varētu kopīgi šādu darbu veikt padomē un parlamentā. separate meeting with the social. Yeah. Well, I mean, informed that we have uh, both a macroeconomic. Tātad mums ir arī makroekonomiskais dialogs, un tāpat, ja runa par fiskālās politikas stāvokli, tad arī tas ir, aģen, eh, tas ir darba kārtībā. Vēlētos norādīt, ka vairākas eh, valdības bija uh, diezgan sadusmotas par to, kā komisija runāja par uh, palielināšanu. Tas nenozīmē, ka dalībvalstis būtu pret to, bet viņām nepatika, ka uh, iejaucas dalībvalstu kompetencē, norādot, ka tas būtu jādara. Tieši tāpēc vajadzētu vienoties par progresu šajā jomā pirms um, nāk šādi pārsteigumi, un dalībvalstis bija pārsteigtas. Domāju, ka šī joma vēl ar vienu ir pelēka, te ir daudz nezināmo. Protams, ka mēs vēlētos šeit panākt progresu. Mums ir jādomā arī par koordināciju, tāds ir mūsu mērķis. Un mums ir arī jādomā, kā mēs pie tā nonāksim. Šeit mums ir jāpanāk vienošanās. Par EIB. Cik tās atceros? EIB piedalās ekofin sanāksmēs, tas tiek darīts regulāri. un viņi izturs arī ļoti atklāti. Domāju, ka jūsu pieminētie punkti iepriekš vēl nav apspriesti, vismaz eh, cik tās atceros. Starp dalībvalstīm un EIB notiek sadarbība. Varbūt jūs varētu mazliet paskaidrot, ko jūs īsi domājāt. Kurš ir atbildīgs par EIB? Kas no dalībvalstīm piedalās valdē? Dalībvalstis galu galā ir atbildīgas par šo politiku, un, ja mums būs garantijas no Eiropas budžeta, kas ļaus palielināt ne tikai EIB investīciju kvalitāti, bet arī kvantitāti. Un ja mēs varēsim nodrošināt, ka šī nauda tiek izmantota, lai samazinātu parastās uzņēmējdarbības eh, loku, tad mums radīsies politiskas problēmas. Uzskatu, ka mums vajadzēs e, to risināt. Mēs nevaram strādāt ar šādu mašinēriju, kur īstenošana ir absolūti neparedzama. Uh, Tādā gadījumā mums likumdošanai būs neparedzami rezultāti, un parlaments to nevar pieļaut. I, I, I Udo, today, but, but I, I... Varbūt es likšu Udo vilties, bet eh, vienīgais, ko es varu jums teikt, ir, ka es varu atzīmēt eh, jūsu teikto un patiešām ļoti nopietni to uztveru. Paldies tagad Kazaskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sirsnīgi sveikt ciklonas kungu mūsu vidū. Mēs runājam par naudas atmaskāšanas likumdošanu, un jūs esat arī atbildīgs par maltas izmeklēšanas nodaļu. Um, Manfreds Galdēs atkāpās pēc ziņojuma prezentēšanas, tātad ziņojums par Panamas skandālu. Viņš bija viens no jūsu kolēģiem. Kad jūs publiskošiet šos ziņojumus, kad jūs iecelsiet jaunu direktoru Galtes vietā. Šodien mēs arī ļoti daudz runājam par uh, eh, eh, caurredzamību, un Transparency International ir norādījusi, ka Malta caurredzamības reģistrā ir ļoti sliktā vietā. FIAU, FIEU šī institūcija pakļaujas eh, likumiem, Tātad, tāpat kā attiecībās prokuratūra vai policija ir spēkā tiesība akti, kas nodrošina šīs iestādes neatkarību un autonomiju. Tāpat arī ir norādīts, ko šī iestāde var publiskot un ko nē. Tātad individuāli gadījumi lietas nekad netiks publiskotas. Šis direktors, uz kuru jūs atsaucaties, parasti sniedz atskaites vispārējā veidā. Es viņu aicināju rīkoties. Tomēr mēs lietas nekad neapspriedām. Viņš man nekad nesūtīja atsevišķus gadījumus vai lietas, un tas at, a, a, a, atklāt sakot arī būtu nelegāli. Šīs iestādes priekšsēdētājs Maltā ir Maltas ģenerālprokurors, kamēr priekšsēdētāja vietnieks ir no Maltas finanšu pakalpojumu iestādes, un šī iestāde ir ļoti uh, cienījama. Viņš tika nozīmēts amatā no Eiropas puses, tātad arī viņš ir ieguvis ļoti labu reputāciju. Es domāju, ka šī institūcija ir ļoti labās rokās. Tātad ģenerāla prokurors un doktors Bartels, tāpat arī Šeit ir daudz citu darbinieku no policijas un no citām iestādēm, kas arī tiek nozīmēta amatā. Pašlaik es eh, vēlreiz nozīmēšu šo valdi amatā. Viņi turpinās strādāt. Tāpat viņi man ir paziņojuši, ka ir eh, jāatrod arī kvalitatīvs kandidāts eh, šim amatam, tātad jaunajam priekšādātājam. Viņi ir uh, organizējuši ļoti garas intervijas un šķiet, ka ir atraduši gana uh, kvalitatīvu kandidātu, un tas nozīmē, ka pavisam drīz uh, arī tiks publiski izziņots, kas šis cilvēks ir. Tomēr vēlreiz norādīšu, ka man uh, netika sūtīti nekādi ziņojumi par konkrētām lietām, un atklāt sakot, šī iestāde pārkāptu likumus, ja viņi man šādu ziņojumu sūtītu. Tātad tā ir autonoma iestāde, un uh, esmu jau skaidrojis, kāda ir šī situācija. Kā jau es norādīju, šis ikgadējais ziņojums, kas tiek gatavots katru gadu, ir ļoti detalizēts. Tur ir runāts par dalību valstīm ar kurām ir notikusi informācijas apmaiņa, piemēram, Lielbritānija 35 lietas, Itālija 46 lietas, Francija 10 lietas un tā tālāk, Šveica 20 lietas. Tātad notiek sadarbība ar citu valstu iestādēm. Kā jau es norādīju, šī ir ļoti nopietna iestāde un patiešām žēl, kā jau Kazaskungs norādīja, ka šim cilvēkam nācās atkāpties no amata, un kāds cits tagad uh, sāks darboties šajā vietā. Taču, ja jūs vēlaties spriest par šo institūciju, lūdzu, ieskatieties viņu darba programmā. Šeit nav runa tikai par izvērtējumu, vai šī sistēma darbojas, vai mēs runājam par visiem noziedzīgiem nodarījumiem, vai mums arī ir par informācija par visiem uzņēmumiem Un tad, protams, arī parādās konkrētas lietas, parādās tiesu procesi par dažādiem darba aspektiem. Es gribētu jūs aicināt visu to rūpīgi izskatīt un tikai tāds paus spriedumus. Katram tika dot iespējas dot divus jautājumus priekšādātāji. Es nesaņēmu atbildi par Konrādu Mici. Es varbūt esmu vienīgais cilvēks, kas uzskata, ka uh, viņš nav vainīgs. Un tāpat arī par Transparency International jūs neko neteicāt. Šorīt Transparency International paziņoja, ka Malta ir viena no korumpētākajām valstīm Eiropas Savienībā. Kā jūs to komentētu? Anelīsa Doca. Es atvainojos, es nevarēju piedalīties visā uzklausīšanā, taču es eh, tos klausījos internetā. Uh, Man ir divi jautājumi, un abi attiecas konkrēti uz jūsu darbību padomē. Pirmais jautājums ir par naudas atmaskāšanas direktīvu, ceturtais variants. Es gribētu sirdēt, kā jūs to komentēsiet un kā nodrošināsiet, lai tā izdodas. Un tāpat arī konkrēts jautājums par padomas nostāju par to, ka publiskajā reģistrā ir jāiekļauj gan uzņēmumi, gan arī tresti. Kā jūs nodrošināsiet, ka šis termins tādu uzņēmumu kā tresti ir pietiekami eh, plašs, tātad ne visi tresti tiks iekļauti. Mēs zinām, ka trestus ļoti bieži izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Piemēram, 21. Eh, banku ziņojums norāda, ka trestus ir ļoti grūti izmeklēt un ir arī ļoti grūti, ļoti grūti atgūt līdzekļus no trestiem. Tieši tāpēc izmeklēšanā tiem netiek piešķirta augsta prioritāte. Otrs jautājums ir par Brexit. Es eh, apsveicu jūsu komentārus par to, ka jūs mēģināsiet nomierināt eh, karstgalvjus, un eh, cerams, ka jums izdosies to izdarīt arī mūsu valstī. Mums patiešām ir jāuzgāž kādam uz galvas augsts ūdens spainis. Un tāpat arī mums ir jāatrod risinājums, lai novērstu kaitējumu gan Lielbritānijas, gan Eiropas ekonomikai. Uh, Jūs pieminējāt regulējošas jautājumas attiecībā uz uh, CMU. Protams, ka mums ir arī savs viedoklis šajā jautājumā. Mums ir vajadzīga arī labi funkcionējuša sistēma, kas uh, būtu ekvivalents uh, sekuritizācijai. Vai jūs domājat, ka šeit būtu jāizvēlas omnibusa pieeja? With the, with the Sāksim ar pirmo. ja runa par SVF eh, izvērtējumiem, kas eh, notiks arī Maltā otrajā šī gada daļā, tiks eh, izvērtēta visa finanšu sistēma Maltā, un tas tiek darīts arī citās valstīs, tad te ir jautājums par to, vai iestādes, tad policija, nodokļu iestādes un tā tālāk, varēs piekļūt galīgajam saņēmējam. Tas darbojas. Pat ja varbūt sabiedrībai tas viss ir neskaidrs, jo tāda ir eh, šīs lietas īpatnība, šeit mēs eh, mm, nevaram no tā izvairīties. Pats svarīgākais ir tas, ka nekas nav paslēpts no vajadzīgajām iestādēm, tātad ir runa par nodokļu iestādēm, naudas atmaskāšanas apkarošanas iestādēm un policiju. Un tā tas ir, to es varu jums apgāvot. Jautājums par publiskošanu, par caurdzamību. Tātad, te ir runa par to, vai šī caurdzamība tiek nodrošināta iestādēm, sabiedrībai vai mēdījiem. Man ir savs viedoklis šajā jautājumā, taču es eh, varbūt eh, labāk to nepaudīšu. Nu, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Panamas sarakstu, tās tika nopublicēts, un mūsu nacionālās iestādes sāka strādāt ar to, kas bija pieejams. Viņi nevarēja no, iegūt no ICIJ vai no Panamas iestādēm šādu informāciju. Tas nozīmē, ka viņiem bija ierobežots iespējas darboties. Tātad ir vajadzīga informācijas apmaiņa. Ir jānodrošina konvenciju parakstītāju informācijas apmaiņa ar citām jurisdikcijām. Tieši tāpēc mēs sadarbojamies ar OECD, tāpēc, ka te ir runa par globālu pieeju. Tieši tāda ir šī BEPS īpatnība. Mēs lēnām un pakāpeniski iesaistām visus. Šeit nav runa par to, ka Eiropas Savienības valstis principā kaut kam piekristu. Mēs vēlamies, lai visi sadarbotos, un tas ir pats svarīgākais attiecībā uz OECD. Tagad Otrā daļa. Well, regarding uh, Brexit, I think. Par Brexit. Šķiet, ka es jau paudu savu viedokli. Protams, es sa uh, saprotu, ka abas puses cietīs. Tiek uh, nodrošināta uh, pakalpojumu sniegšanu un ir arī pieprasījums. Un uh, ir tāds kā milzīgs autoceļš, kuru mēs tagad bloķēsim. Protams, ka būs vērojama sadramstalošanās, bet es nevēlos tagad teorētiski par to spriedelēt. Mēs vēlamies, lai nevienam tas nekaitētu. Tātad te ir runa par Eiropas Savienību kopumā. Uh, Mums ir vajadzīgs risinājums, kas būtu akceptējams abām pusēm, bet negribu vairāk eh, neko teikt. Thank you. Paldies. Diemžēl mēs nevaram uzsākt brīvo mikrofonu. Mums vairs nav laika. Tāpēc es gribētu pateikties ministram Ciklunām par šo ļoti noderīgo un veiksmīgo viedokļu apmaiņu. Vēlējums daudz veiksmes tālākajā pienākumu pildīšanā, un es ceru, ka mēs arī veiksmīgi sadarbosimies mūsu kompetences sfērā. Protams, es priecājos arī par jūsu vārdiem, ka jūs mēģināsiet virzīties uz priekšu arī nodokļu jautājumos. Paldies! Hey, colleagues, we move to... Kolēģi, pāriesim tagad pie devītā darba kārtības punkta. Eh, franšīžu darbībā, uzņēmē darbības nozarē. Vadošā komiteja ir IMCO komiteja, mums ir jāsniedz atzinums. Mūsu uh, atzinumu sagatavotājs ir Frunzulikas kungs. Šodien mums ir jāizskata atzinuma projekts. Dodu vārdu atzinumu sagatavotājam. Lūdzu, 5 minūtes jums. Uh, thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, uh, dārgie kolēģi, uh, lai sākot es gribētu teikt, pat, uh, ja franšīze ir ļoti nozīmīga vienotajā tirgu, at šajā uh, um, tirdzniecības jomā, bet tā nesasniedz uh, savus mērķus, jo uh, noteikumi netiek pietiekami labi pielietoti. Nepietiek homogenitātes uh, uh, dažādu uh, lēmu pieņēmošanā, uh, piemēram, 330 no 2010. Uh, gadā, uh, it īpaši tiešsaites pārdošanā. Un es gribētu uzsvērt to, ka uh, noteikumi jāpielieto vienādi visās dalību valstīs, dalību valstu pielietojums nacionālā līmenī. To jāpiemēro proporcionāli, lai varētu sasniegt nosprostos mērķus. Un ir nepieciešams labāk um, definēt normatīvo ietvaru franšīzei, lai uh, varētu panākt uh, ieinteresēto partiju pārstāvniecību, kas būtu uh, neatkarīga un uh, sabalansēta. Ir ļoti nozīmīgi pārskatīt um, noteikumus, un, lai to sasniegt, es domāju, ka mums jāizvērtē horizontālās stratēģijas ietekme uz franšīzes uh, darbību. Mums jāizvērtē negatīvie aspekti un proporcionalitāte vertikālai uh, lēmu pieņu lietošanai. Tāpat ir jāpieprasa tirdzniecības informācija par jaunajām tendencēm, it īpaši elektroniskās tirdzniecības jomā, lai varētu uh, piemērot uh, ekonomikas uh, pamatprincipus. Un dzīvē, lai uh, vienkāršātu uh, datu ieguvu uh, vienotajā tirgu. Uh, ir, tiek prasīta deklarācijas aizpildīšana, un tāda ir jāsastāda. Ir nepieciešama skaidra, vienkārša nacionālā tirgu analīze, un to var sasniegt, iegūstot informāciju par neveiksmīgu darbību, proti saņemot to no nacionālajām iestādēm. Tāpat domāju, ka valsts a, palīdzība, kas ir nelegāli ir piešķirta nodokļa atlaižu jomā frančīzes ziņā, ir a, pret to jāvēršas ļoti skaidri un jāizvērtē arī a, tie izmeklējumi, kādi jau tagad ir spēkā. Noslēgumā es gribu paust cerību, ka Noteikuma pārskatīšana tiks noslēgta līdz 2018. gada beigām, un Eiropas parlaments aktīvi iestā, iestāsies un piedalīsies Francijas noteikumu pārstrādē un a, pielietošanā. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums arī sociālajiem tirkum. Paldies! Very much. Liels paldies! Paldies ziņotājiem! Tautas partijas vārdā. Ildiko Galpelces kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu jūs sveikt un arī pirmo vicepriekšsēdētāju apsveikt šeit komitejā. Tāpat vēlu jums veiksmīgu darbu nākamo divu pusgadu laikā. Es gribētu teikt paldies arī Fonzulikas kungam par iesniegto tekstu. Domāju, ka ir ļoti labi priekšlikumi ietverti. Referents ļoti skaidri un labi stāstīja par tām problēmām, kādas ir šajā jomā. Kopumā piekrītu priekšlikumiem, domāju, ka tie ir pamatoti es eh, iesniegšu grozījumus, taču es domāju, ka mēs tiešām varam eh, ļoti veiksmīgi šeit sadarboties. Es eh, piekrītu teiktajam tai izpratnē, ka mēs katrā gadījumā strādāsim pie tā, lai novērstu nepilnības iekšējā tirgus labai darbojas tiesspējai, un ir, protams, arī noteikumi, kas mums ir jāizpilda. Kā jau priekšsādātāja kungs teica, IMCO komiteja ir atbildīgā šajā jautājumā un domāju, ka ļoti nozīmīgi ir tas, lai mēs varētu uh, strādāt ar tām jomām, kas ir mūsu kompetencija. Es domāju, ka pirmajā, pirmajā uh, priekšplānā izvērdās uh, konkurēt konkurētspējas politika. Fonzulikas kungs ir daudz strādājis arī pie negodīgas konkurences fenomena. Es domāju, ka šeit nav pietiekam daudz risinājumu. Šeit vēl nav pietiekams tiesiskais ietvars šajā jomā. 16. punktā priekšlikumā tekstā par to jau tiek runāts, un es domāju, ka mēs visi piekrītam tam, ka mums ir nepieciešams ietvars. Taču nav īsti skaidrs, vai ES līmenī ir koordinēšana pietiekama vai ir nepieciešami normatīvie akti. Attiecībā uz negodīgo konkurenci mums jāstrādā pie ļoti daudziem uzdevumiem jo, kā jau arī tekstā ir runāts un minēts, negodīgā konkurence ir izplatījusies un plaši izmantota, piemēram, tās augtajos līgumos B2B. Šeit katrā gadījumā ir nepieciešami citi pasākumi, un es iesniegšu dažādus priekšlikumus par šo jomu. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir juridiskajā jomā radīt uh, skaidrību. Esmu optimistiski noskaņota, domāju, ka mēs varēsim ļoti veiksmīgi sadarboties, un es piekrītu arī šī ziņojuma struktūrai. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja nav klāt. Vai no EKR kāds ir klāt? Krespo arī nav klāt. Vai vēl kāds vēlas izteikties grupu vārdā? Ja nē, došu vārdu atkal atzinam sagatavotājiem. Um, thank you very much. Um, I'm sorry that other colleagues are not in the Paldies! Man patiešām žēl, ka pārējo kolēģu nav klāt. Jebkurā gadījumā liels paldies uh, kolēģim no Ungārijas. Es uh, patiešām ļoti augstu vērtēju viņas teikto un eh, mēs noteikti sadarbosimies. Mūsu galīgais mērķis ir nodrošināt to, ka mēs varētu izmainīt noteikumus par franšīzēm līdz 2018. gada beigām. Uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais, kas mums ir jāizdara franšīžu labā. Paldies! Paldies! Kalendārs ir 8. februāris, kad ir jāiesniedz grozījumi, 9. martā izskatīsim grozījumus, un balsojums ekonu komitejā ir paredzēts 27. martā. Atbildīgajā komitejā balsojums ir paredzēts 25. aprīlī. Paldies! Tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Grozījumi regulā 99.2013 par Eiropas statistikas programmā, pagarinot tās līdz 2018. un 2020. gadam. Es esmu referents. Mm, statistikas dati ir vajadzīgi arvien vairāk. Protams, ka ir jāievēro arī konkrēti principi un noteikumi, un statistikas eh, dati nodrošina pievienoto vērtību lietotājiem. Tie ir ļoti nozīmīgs informācijas avots. Ņemot vērā to visu, m, mm, pagājušā gada septembrī Eiropas komisija pieņēma lēmumu grozīt eh, regulu 909-2013, pagarinot šo programmu līdz 2018-2020 gadām. Es saprotu, ka daudzas dalībvalstu statistikas sistēmas ir veikušas ļoti daudz, lai pielāgotu šīs sistēmas un padarītu tās modernākas, bet neskatoties uz to visu, ir jānodrošina vēl tālāki grozījumi, jo īpaši ņemot vērā komisijas prioritātes statistikas jomā. Kopumā es atbalstu šo priekšlikumu, kura mērķis ir uh, nodrošināt to, lai statistika būtu pieejama daudz ātrāk un lielākā apjomā. Savā ziņojumā esmu iekļāvis 18 grozījumus, kas mēģina papildināt priekšlikumu. Tātad es iesaku izmaiņas četrās jomās. Pirmkārt, mums ir jāņem vērā pašreizējās riska situācijas, mums ir jādomā jo īpaši par migrantiem un bēgļiem Eiropas Savienībā. Uh, Otrakārt, es atbalstu metodikas izstrādi mm, dzīmumu vardarbībai un tās izmeklēšanai, nodrošinot sadarbību starp iestādēm, kas ir aktīvas šajā jomā. Tāpat arī ir jāizveido kopēja tiesiskā bāze statistikai pār kopējo infrastruktūru un instrumentiem. Ceturtkārt, es atbalstu nodarbinātības indikātoru izmantošanu, kur tiek nošķirts pilna darba laiks un daļai laika darbs, tāpat arī ir jānošķir pastāvīgie darba līgumi no pagaidu darba līgumiem, tāpat arī ir jāizmanto statistikas programmas, lai izvērtētu, kādas sekas varētu būt dalībvalsts izstājai no Eiropas Savienības. Tāpat arī ir jānodrošina datu salīdzināmība ar kaimiņu valstīm, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantoti taisnīgi. Esmu arī iesniedzis grozījumus, lai sagatavotu vidusposma ziņojumu līdz 2019. gada 30. jūnijam, un mēs prasam arī detalizētāku gala ziņojumu, kur galvenokārt ir jāizvērtē um, statistikas programmu izmaksu racionalitāti. Es priecājos, ka padomas vispārējā pieeja šķiet atbilst manam viedoklim. Un, protams, es gribētu arī dzirdēt jūsu komentārus. Esmu gatavs arī ņemt vērā jūsu grozījumus, ja tādi būs. Tātad. Pirmais runātājs tautas partijas grupas vārdā, Mato kunga vārdā, viņu pārstāv Karlos Iturgaits. Lūdzu, jums vārds. Presidente, como, eh, muchísimas gracias. Paldies par um, to, ka varu uh, uzstāties uh, Matu kunga vārdā. Kā jau jūs teicāt, nevar piedalīties šodienas sēdē. Viņš vienlaikus strādā arī kādā citā komitejā. Sākumā gribu teikt paldies referentam par uh, paveikto darbu un arī grozījumi uh, norāda to. Komisija ir iesniegusi trīs prioritātes, lai uh, atbilstu lielākam pieprasījumam pēc statistikas un tā vērst uz to, lai statistikas dati būtu pieejami ātrāk. E es mērķu īstenošanai ir nepieciešams valstīties uz augstas kvalitātes statistiku par ekonomikas sabiedrības vidas attīstību. Tas skar nacionālo un reģionālo līmeni. 2018. 20. gads ir mūsu mērķa gads, lai pirmkārt sasniegtu trīs mērķus. Pirmkārt, statistika augstvērtīgas uh, ziņas bez iztraukumiem. Otrakārt, ātrāk reaģēt uz tām jomām, kurās nepieciešama statistika ES, un treškārt Eiropas statistikas sistēma jāuzlabo un jāparūpējas par to, lai tai būtu arī pasaulē vadošā loma. Māto kungs man teica, ka viņš ar jums priekšsēdētāja kungs ir gatavs sadarboties, un mēs kopā varam strādāt, lai sasniegtu šos mērķus. Paldies! Paldies, EKR neredz, arī Alde neredz ēnu referentus. Goe vārdā Viegas kungs lūdzu. Bom dia, muito rapidamente. Nós... Eh, Jā, paldies, pavisam īsi. Būtībā mēs atbalstam šī ziņojuma saturu. Arī mēs domājam, ka statistika ir pamata darba rīks, lai varētu pārbaudīt, cik uh, korekti strādā politika. Statistikas statiem jābūt augstas kvalitātes, tādēļ atbalstam šo ziņojumu. Daži statistikas uh, aspekti jāuzlabo, ja, piemēram, uh, runa iet par sociālajiem jautājumiem. Tādēļ ir jābūt atdalījumam laika ziņā. Uh, terminētie darba līgumi un eh, beztermiņa eh, līgumi, tāpat arī dzimuma līdztasības perspektīva. Daudzās valstīs eh, tā nav īstenot, it īpaši atšķirība algu izmaksā un tāpat migrācijas izraisīto jautājumu ievērošana ir nozīmīga. Domāju, ka šeit arī varētu runāt par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Kas ir saistīti ar budžetu? Uh, un nodokļu jautājumiem varbūt, ka būtu nepieciešami indikātori, kas varētu mūs atbalstīt, lai varētu atklāt krāpšanos nodokļu jomā. Vai arī noteikti eh, eh, finanšu sektoru nozīme. Un tāpat arī jāslēdz eh, um, trūkumi nodokļu jomā. Laimīgā kārtā ir pāris tādi apvienotie indikātori, kas mums dod iespēju sastādīt uh, pamatotas statistikas datus, kas mūs atbalsta, lai uh, varētu reaģēt dažādos jautājumos. Bet, nu, katrā gadījumā pozitīvs signāls mēs uh, atbalstam šo referenta ziņojumu. Paldies! Paldies, un tagad zaļo vārdā Urtasāna kungs. Paldies, priekšsādātāji! Svena Gigolda, mūsu ēna referenta vārdā, es gribētu pateikties ziņojumu eh, atzinumu sagatavotājiem par šo sagatavoto ziņojumu. Un šeit ir runa par eh, Eurostat statistikas kvalitāti, bet vadlīnijas nav vēl pietiekami ieviestas. Mēs atbalstām šo likto uzsvaru, bet runājot par plašākiem standart statistikas instrumentiem, par dzimumu dzīvību eh, dzimumu vardarbību un migrāciju. Mēs arī atbalstām atsaucu uz ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Eurostat eh, ir eh, gatavs paplašināt savu statistiku, iekļaujot arī socioekonomiskās aktivitātes, un tomēr šobrīd vēl nav spērta pārāk liela soļa, lai to ieviestu. Eh, Eurostat strādā daudz sliktāk šajā jomā nekā ANO. Kā jau uh, Eurostat uh, tīmekļa vietē ir redzams, tad uh, joprojām vēl nav pietiekam daudz datu svarīgākajos indikātoros, piemēram, par siltumnīca efekta gāzu emisiju un enerģijas eh, patēriņu un eh, primāro un eh, finālo enerģijas patēriņu. Tie ir dati no 2014. gada. Mums ir bijuši daudz viedokļu apmaiņas ar Eurostat pārstāvjiem arī par to, kā uzlabot uh, pieejamība viņu datiem, joprojām šo datu iegūšana, jo īpaši ikdienas pilsoņiem ir ļoti sarežģīta. Zaļie uh, iesniedz grozījumu un mēs daļu um, Eurostat budžeta esam ielikuši rezervē uh, saskaņā ar šos grozījumu un nosacījums ir uh, sasniegt uh, vajadzīgos mērķus un uh, ir jāuzlabo arī Eurostat li tiemekļu vietas li draudzīgums lietotājiem. Uh, Mēs vēlamies uh, risināt uh, mūsu grozījumos uh, uh, piedāvājumu risinājumu problēmām. Paldies! Thank you! Paldies! NF vai FDD? Kāds grib izteikties par šo jautājumu? Nē, tad uh, es gribētu pateikties ēnu referentiem par uh, viņu konstruktīvo ieguldījumu un uh, esmu pārliecināts, ka labi sadarbosimies un uh, sastādīsim labu tekstu, lai pēc iespējas drīzāk noslēgtu, uzstāktu un noslēgtu trialogus. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 8. februāris 12. Grozījuma izskatīšana paredzēta 9. martā balsojums ekon 27. martā, balsojums plenārs sēdē 2017. gada jūnijas. Bet mans uh, nolūks, protams, ir uzreiz pēc tam sākt trialogu. Labi, tad ar to varam noslēgt, un tagad varam pāriet pie mūsu balsojumiem. Es redzu, ka grupas joprojām dala savus balsošanas sarakstus, un visi deputāti arī vēl nav ieradušies. Varbūt varam divu minūšu pārtraukumu paņemt, pagaidīt pāris minūtes pirms uh, sākat balsot, bet neilgāk. Lūdzu, pasteidzieties. Tagad mēs varat balsot, 11.10 paredzēts bija, vai ne? Bet pabeigsim balsošanas sarakstu izdalīšanu. And, uh and I would like also to... Un es gribētu arī atrisināt šo te problēmu. Excuse me, Chairman, are you thinking of having the votes today? Tātad, vai jūs vispār esat ieplānojuši šodien balsot? Mums ir jādara arī kas cits, un bija paredzēts, ka balsojums sāksies 11.10. Ja, kolēģis. Darbie kolēģi, Varam pāriet pie balsojumiem. Vispirms gribētu lūgt veikt pārbaudas balsojumu. Lūdzu, apsēdieties, sākam balsot elektroniski, tas ir pārbaudas balsojums. Kolēģis, Kolēģi, lūdzu, balsojiet. Can I have it closer? I would like to see it. Still some... Vēl uh, seši kolēģi ir ielikuši savas kartes, bet nav nobalsojuši. Lūdzu, nobalsojiet, kolēģi. Šis ir pārbaudas balsojums. Lūdzu, lūdzu. Tad arī pārbaudīsim sastāvu. Vēl vienam ir jānobalso. Lūdzu, kolēģi, nobalsojiet. Jā, protams. Tas ir jūsu brīvs lēmums, es jūs tikai aicinu balsot. Labi, sāksim ar pirmo balsošanu. Tas ir prospekts. Un jau teicu, ka veiksmīgi ir noslēdzies trialogs, apsveicu referentu Ježeka kungu ar to, un pavisam īsi dodu jums vārdu, vai jūs vēlties runāt? Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi tikai, lai pateiktos manam priekšgājējam Filipam de Bakeram, kurš sāka šo procesu parlamentā, un arī paldies ēnu referentiem. Tiešām no visas sirds paldies, jo viņi ļoti man palīdzēja un konstruktīvi strādāja, un līdz ar to mēs varam eh, lepoties ar tekstu, kuru esam uh, sastādījuši, kas uh, ietaupa izdevumus, uh, un uh, uzņēmiem arī ir labāka situācija, un paldies arī sekretariātam un pārējiem. Paldies! Very... Paldies, liels paldies! Tātad, sākam balsot. Technical problem tehniskas problēmas. Sāksim no jauna. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 prār, 8 pret, 5 atturējušies. Apsveicu referentu. Tagad pāriesim pie Filipa Lamberta ziņojuma par. Tur ir ļoti garš nosaukums, tāpēc to nelasīšu. Un varam sākt. Uh, ar balsošanu kopā par 10. un 11. grozījumu. Kurš pār, kurš pret, atturas noraidīts. Pirmais ko, A kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. B kompromiss ar mutisko grozījumu. Kurš pār, pret, atturas noraidīts. Tad tagad balsosim par kompromisu bezmutiskā grozījuma, kurš par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss ar mutisko grozījumu. Jā. Es iebilstu pret mutisko grozījumu. Lūdzu, uh, norādiet, kurš vēl ir pret šo uh, mutisko grozījumu. Jā, tad balsosim par C kompromisu bez mutiskā grozījuma. Kurš par? pret. Pārbaudīsim. Pārbaudām elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums ir atsaukts, 55. grozījums, tas nav pieņemams, D kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas noraidīts. E kompromiss, bet par D kompromisu mēs balsojām līdz uh, otrajam pantam, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad uh, mutiskais grozījums 10. panta 1. punktam par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums imko par, pret, ja nemaldos noraidīts, bet pārbaudīsim imko ceturtais grozījums. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 5 par pret, atturas pieņemts. Imko 6 par, pret, atturas pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Imko 7 par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas noraidīts. Imko 8 par, pret, atturas noraidīts Pārbaudīsim. Astotais imko grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums par. Es atvainojos, tas atkarīja 24. par pret atturas pieņemts. 25. Pārbaudīsim. Jā, noraidīts. Es atvainojos, es kļūdījos. Es kļūdījos. Tas ir noraidīts, pilnīgi skaidrs. 25. par pret atturas pārbaudīsim 25. grozījumu. Sākam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Imko 9 atkrīt? Nē, Imko 9 ir uh, atbilstoši par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. Imko 12 par pret pārbaudīsim Imko 12 grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums par. Pret. Neredzu, ka cilvēki celtu rokas. Pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka tas bija pieņemts, bet pārbaudīsim. Balsojiet, kolēģi. Beidzam balsot pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6. grozījums par. À, balsosim par visiem kopā šiem uh, citētiem. 6., 7., 8., 9. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad uh, personāla balsojums par grozīto tekstu sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 50 pār, 2 at, pret, 5 atturējušies, un tagad uh, personāla balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 49 pret 2. Un tagad elektroniskais balsojums par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi. Sākam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentu. Un mandāts. Jā. Mandāts ir pieņemts, iekļaujot arī sarunu komandas sastāvu. Tātad to vada referents un uh, tur arī ēnu referenti. Jā, un ir arī šī jaunā uh, procedūra saskaņā ar reglamentu. Uh, Tātad šis lēmums, ko mēs pieņēmām uh, par sarunu uzsākšanu, par to tiks paziņots uh, arī sesijas sākumā, un pēc tam, kad uh, par to ir paziņots, tad uh, nākamajā dienā grupas uh, var pieprasītu balsot par šo lēmumu, ja ir sasniegt viena desmitdaļa, un šajā gadījumā parlamentam būtu jābalso par šādu pieprasījumu tajā pašā sesijā. Ja tas tā nebūs, tad eh, balstoties uz mūsu um, balsojumu, pieņemto lēmumu, mēs uzsāksim sarunas ar padomu. Tad tagad pāriesim pie Danutas Hīrneres eh, Banku Savienības ziņojuma. 87. grozījums par pret atturas noraidīts. Amendments. Uh, grozījums 88. Nē, atvainojiet. 88 ir identisks ar 87, tikai atšķirīgs paragrāfs ļoti savādi. 88 un 110 grozījums par, pret, atturas. Domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojumus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Kompromiss, ā, nē, atvainojiet. 89. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss, ā, par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 105 par, pret, atturas, noraidīts grozījums 111 par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Grozījums 115 par pret atturas noraidīts. Grozījums 116 par pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Grozījums 117 par pret atturas noraidīts. Tagad vēršu jūsu uzmanību. Sākam balsot ar kompromisu C. Tāda ir vienošanās ar referentu. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Kompromiss, nē, grozījums 150 par pret atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim 174. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. grozījums par, pret atturas pieņemts. 183. par, pret pārbaudīsim 183. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 184. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 185 par. Pret. Atturas. Noraidīts kompromiss H par. Pret. Atturas. Pieņemts. 185. kompromiss I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 Mutiskais grozījums 7a paragrāfs iesnieguši zaļie par pret atturas noraidīts. Grozījums 305 par pret atturas noraidīts, 432 par pret atturas noraidīts, noraidīts. Ja tas ir noraidīts. 357 par pret atturas noraidīts. 169 par pret. Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 212 par pret atturas noraidīts. 213. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums 214 par pret atturas noraidīts. Kompromiss JA par pret atturas pieņemts. Grozījums 246 par pret atturas noraidīts. Kompromiss K par par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Grozījums 220 par pret atturas pieņemts. 221 par pret atturas pieņemts. 244 par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums zaļo iesniegts par 8a paragrāfu par pret atturas Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts eh, kompromiss M par pret atturas. Pieņemts grozījums 235 par pret atturas. Norādīts 236 par pret atturas pieņemts, 237 pār pret atturas noraidīts, 264 pār pret atturas noraidīts, 241 pār pret at, pārbaudīsim 241. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247. par pret. Pārbaudīsim. 247. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 254. par pret atturas pieņemts. 248. par pret atturas pieņemts. Kompromis MA par pret atturas pieņemts. Kompromis MB par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums iesnieguši zaļie 9C eh, paragrāfam par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 253. grozījums par pret atturas pieņemts. 258 par pret atturas pieņemts. 265 par pret atturas pieņemts. 267 par pret atturas pieņemts. 269 par pret pārbaudīsim 269. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 270 par pret atturas noraidīts. 272 par pret pārbaudīsim 272. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 273. par pret atturas noraidīts. 274 pār pret atturas pieņemts tagad, tāpat kā iepriekš, balsosim sākumā kompromisu N par pret atturas pieņemts. Grozījums 276 par pret atturas noraidīts, 286 par pret atturas noraidīts, 289 par pret atturas pieņemts, 288 un 240 par pret atturas pieņemts, 307 par pret Nē, tas atkrīt, atvainojiet, ir priekšsēdētājs 275 pār pret atturas. Pieņemts 291 pār pret atturas. Noraidīts 292 pār pret atturas. Noraidīts kompromiss O pār pret atturas. Pieņemts kompromiss P pār pret atturas. Pieņemts mutiskais grozījums zaļo iesniegts paragrāfs 12a par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 311 par. Pret atturas pieņemts 312 par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 pret atturas pieņemts. Grozījums 332, 333 par pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts par pret pārbaudīsim, sākam balsot. Vēl trīs kolēģiem jānobalso, vai nebalsos? Jā. Jā, nu labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 16a, mutiskais, bal, uh, mutiskais grozījums arī iesnieguši par pret atturas noraidīts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts, kompromiss V par pret atturis noraidīts. Ne, atvainojiet. Lūdzu, skaidri celiet rokas, V, celiet rokas par, pret, tātad pieņemts. Kompromiss uh, dubult V, par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 356 par, pret, atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim 416. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 435. grozījums par pret atturas noraidīts. 436 par. Tautas partija, kā jūs balsojat pret? Pārbaudīsim 438. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 437 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur viens par pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums divi par pret atturas pieņemts. Grozījums trīs par pret atturas pieņemts. Grozījums četri par pret atturas pieņemts. Grozījums pieci par. Nē, tas atkrīt. Grozījums numur 6 pār pret atturas pieņemts grozījums oriģinālais teksts drīzāk, jo septiņi atkrīt, tātad oriģinālais teksts, div, otrais un trešais apsvērums par, pret atturas pieņemts. Grozījums 8 un 9 par pret atturas noraidīts, oriģināla teksts par pret atturas pieņemts, grozījums 10 par pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts apsvērums 5 par pret atturas pieņemts balsojam tagad blokā. No 11 līdz 25. No 11 līdz 20. Tātad no 11 līdz 20 jūs piekrītat. Ieskaitot uh, no 6 līdz 9 oriģināla tekstu par pret atturas pieņemts. Tātad grozījums 21 par. 21. grozījums. Nē, mēs par visu to esam jau nobalsojuši. Exactly. Don't we need to vote? Uh, no, what? Sorry. The last one we did was 6 to 9. And yes. What about 11? Jā, jā, but this is by correspondingly when there... Jo tas atbilst un uh, daži atkrīt. You haven't voted. No, but we... No, we arrived to 21. Mēs esam līdz 21. ieskaitot oriģinālu tekstu. Nē, tā ir pretruna. Atvainojiet. Tā tad mums ir jābaid. Atvainojiet. 20. grozījums par to ir jābalso. Atvainojiet, mēs blokā lūdzām līdz 17. balsot, tas būtu atbilstoši. Jā, es domāju, būtu ātrāk, ja mēs balsotu par šiem strīdīgajiem tekstiem, citādi mēs vairāk laika zaudējam nekā iegūstam. Tas nebija tāds veiksmīgs uh, risinājums, jo mēs balsojam par pretrunīgām lietām. Tātad mēs domāju, ka mēs varam ļoti skaidri teikt, ka esam nonākuši 11. 13. atkrīt. Nu, es domāju, ka ir labāk, ja mēs atgriežamies vienkārši un balsojam vienu pēc otru, jo visādi citādi nav īsti skaidrs, kas notiek. Tātad 11 par. Mēģinājām koordinātoru, bet, nu, ir kā ir. 11. par pret atturas pieņemts. 13 atkrīt, 12. par pret atturas pieņemts, 14 par pret atturas pie, pieņemts, 15 par pret atturas pieņemts. Orģinālais teksts. Orģināla teksts no 10 līdz 13 par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas pieņemts, 17 atkrīt. Oriģināla teksts 14. apsvērums pār pret atturas pieņemts, 18. pār pret atturas pieņemts, 19. pār pret atturas pieņemts, oriģināla teksts 15. līdz 20. pār pret atturas pieņemts, 20. pār pret atturas pieņemts, oriģināla teksts 21. pār pret atturas pieņemts, 21. pār pret Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 21. Sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Tagad. Pieņemts. Nu tā tad. Ordināla teksts 22 apsvērums par pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par pret atturas pieņemts, 25. grozījums atkrīt, 23. grozījums par pret atturas pieņemts, oriģināla teksts 23 līdz 25. apsvērums par pret atturas pieņemts, grozījums 24 par pret atturas noraidīts, oriģināla teksts par pret atturas pieņemts, 27. apsvērums par pret pieņemts, grozījums 26 pārpret atturas pieņemts, ordināla teksts 28 pārpret atturas pieņemts, 27 pārpret pārbaudīsim 27. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts apsvērums 29 pār pret atturas pieņemts, 28. grozījums pār pret atturas pieņemts, 29. grozījums pār pret atturas pieņemts, oriģināla teksts apsvērums 30 pār pret 30. tēlts partija par tad pieņemts. Grozījums 30 pār pret atturas noraidīts, 31. grozījums pār pret atturas atturi noraidīts, 32 pār pret atturas noraidīts, 33 pār pret atturas noraidīts, kompromiss AD pār pret atturas pieņemts, grozījums 43 pār pret atturas noraidīts, grozījums 79 pār pret. Pārbaudīsim 79. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 46 par. Pret. Pārbaudīsim 46. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Viena balss pārvarā. 48. par. Pret. Pārbaudīsim 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts kompromiss AE par pret atturas pieņemts. Grozījums 57 par pret atturas noraidīts. 58 par pret atturas noraidīts. 59 par pret atturas nu pieņemts. Grozījums 60 par pret atturas noraidīts. 61 par pret atturas noraidīts noraidīts. Grozījums 63 par pret atturas noraidīts. 64 par pret pārbaudīsim 64. sākam balsot. 64. Beidzam balsot. 26, 26, tātad noraidīts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts, 66 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkārtojiet, lūdzu, par ko mēs balsojam. 66. grozējums. Sākam balsot. Vēl vienam kolēģim jānobalso, kamēr. Nē, nu labi, beidzam balsot, pieņemts. 67. grozījums par, pret atturas noraidīts, 68 par pārpret atturas noraidīts, kompromiss AF pārpret atturas pieņemts, grozījums 62, nē, labo 72 pārpret atturas noraidīts, 73 pārpret atturas pieņemts, kompromiss AG pārpret atturas pieņemts, grozījums 77 pārpret atturas pieņemts, grozījums 80 pārpret pret. Pārbaudīsim 80. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas bija 80. Tagad 81. pār pret atturas noraidīts. 82 par pret atturas noraidīts, 83 par pret atturas pieņemts, 84 par pret atturas noraidīts, 85 par pret atturas noraidīts. Balsojums par tekstu ar, maini, ar grozījumiem personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is... Beidzam balsot. 45 pār, 11 atturas, neviens nav atturējies. Sveicam referentu. Nav. Un tagad man jāpaziņo, ka kopējais ekon budžeta uh, balsojums par bēgu ziņojumu ir atlikts. Referenti iesniegs uh, ziņojumu 2. Februār, 2. februārī, un līdz ar to mēs varam šīs sēdes daļu slēgt. Sāksim pēcpusdienas sēdi, pulkstens 15. Paldies!